Colleghi, grazie, possiamo iniziare i nostri lavori. Cienījamie kolēģi, ir pienācis laiks sākt strādāt. Skatos tagad uz darba kārtību, ja nav iebildumu, darba kārtība ir pieņemta pār 16. un 17. mārta protokols, ja jums nav iebildumu, tad protokols tiks uzskatīts par pieņemtu. Un tagad varu paziņot, ka Eiropas parlamenta televīziju daļu šodienas sanāksmes filmēs. Tas ir vajadzīgs, lai Eiropas parlamenta apmeklētāju centram būtu jauna filma. Šī filma taps, lai apmeklētāji varētu iepazīties Nu, ja vien, jums nav iebildumi, tad ļausim viņiem strādāt un lūdzu esiet jauki un pacietīgi pret viņiem. Nākamais darba kārtības punkts. Viedokļa apmaiņa ar Robertu Kūperu, kas ir klāt. Viņš ir padomes ģenerāldirektors ārējām un politiski militārām lietām Un 26. aprīlī ir notikusi ārlietu padoma, un te pašā dienā tika pieņemta secinājumi par ārlietu un drošības politiku. Un viņš jau vienreiz pie mums ir bijis, lai runātu par situāciju Irānā. Un, kā jau teicu, šodien secinā, runāsim par secinājumiem ārlietu padomē 26. aprīlī, un Ketrīna Aštona lūdza, lai Kūpera kungs ierastos un pastāstītu mums par visiem šiem jautājumiem. Kā jau teicu, Kūpera kungs vairāk kārt jau tika aicināts pie mums, kā Eštons kundzes pārstāvis, ārlietu padome ļoti regulāri mums sniedz informāciju par savu darbu. Tāpēc arī Kūpera kungs ir ieaicināts, pieaicināts šodien izskatīt ar mums šo jautājumu, un mēs plānojam ar augsto pārstāvi Ketrīnu Eštoni regulāri tikties un izrunāt daudz svarīgs jautājums. Kolēģi, vēlos teikt, ka Kūpera kungs runās pēc iespējas īsāk, un tad mēs varēsim sākt diskutēt Un tad, deputāti, jums būs iespēja uzdot jautājumus par ārlietu padome. Tātad mēs nerunāsim šeit par vispārējo lietu padomu, bet tieši par ārlietu padomu. Piektajā punktā ir paredzēts runāt par ārlietu dienestu, bet tagad runāsim tikai un vienīgi par ārlietu padome. Tātad jūs varat jautāt par jebkādiem jautājumiem, kas bija iekļauti 20, 26. aprīļa padomē. Jūs varat runāt par civilām un militārām misijām, varam runāt par Eiropas Savienības stratēģiju Pakistānai un Afganistānai, varam uzdot jautājumu par vēlēšanām Sudānā, kā arī par situāciju Kirgistānā. Kopēr kungus, cik jauki jūs ieradāties, lūdzu. 15 minūtes ir jūsu rīcībā, lūdzu.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 Paldies, priekšsētāji kungs. Kā jau jūs teicāt, augstā pārstāvu šobrīd ir devusies misijā un viņa aicināja, lai es pārstāvu viņu šajā sanāksmē. Lūdzu, uzskatiet to kā tādu pagaidu sakārtojumu un skatīsimies, kas notiks vēlāk, kad izveidosim šo ārējo dienestu. Ārlietu padome, kas notika pagājušajā nedēļā, 26. aprīlī, bija ļoti sarežģīts daudzšķērkņains notikums. No sākuma bija atsevišķas sanāksmes, un tad bija kopīgas sanāksmes starp uh, padomi, aizsardzības un ārlietu ministriem. Un bija ļoti daudz būtisku punktu darba kārtībā, kā jau jūs teicāt, priekšētāji kungs, to starp Afganistāna, Sudāna, Birma, Mjanma, krīze Kirgistānā, bija īsa diskusijas arī par Somāliju. Starp aiz, aizsardzības ministriem tika runāts par operācijām, kas šobrīd notiek. Tāpat tika runāts par institūciju un struktūrālajiem jautājumiem, kas radušies gatavojoties šim Eiropas ārējās darbības dienestam. Tostarp runājā arī par jautājumu par tā, kā notiks sanāksmes starp ārējas, ārlietu padomas sanāksmēm. Un ārlietu ministri uzsāka skatīties uz ārlietu politikas stratēģiju galvenajām prioritātēm skatoties šiem jautājumiem detalizētāk, es sākšu ar sesiju, kurā tikās aizsardzības ministri. Viņi runāja par militārām operācijām, kas joprojām noris, īpaši Atlanta operācija Somālijas piekrastē tika uzsvērta vajadzība, ka ir jārisina pamat cēloņi šim pirātismam un arī rezultāti, proti ir jāaizsargā kuģniecības līnijas. Un augstā pārstāve apstiprināja savu gatavību doties uz šo reģionu un pati uz vietas redzēt, eh, kā šī operācija notiek un kā, kāda ir nākotnes plāni saistībā ar to. Ministri skatīja arī apmācības misiju, kas ir uzsāktas Somālijā, lai risinātu problēmas arī uz sauszemes, ne tikai jūrā. Un tas notiek vispārējā ANO programmas kontekstā, kas sniedz atbalstu Somālijai. Un eh, pēdīgi bija mm, runāts par ES misiju Bosnijā, kur ir svarīgs jautājums ceturtā paudze. Un ministriem patika augstās pārstāvis plāns nākotnē noturēt regulāru sanāksmu ar ārlietu padomi, iekļaujot aizsardzības ministrus, lai varētu apspriest jautājumus, kas iekļaujas viņu atbildībā. Un viņi tāpat informēja aizsardzības ministrus par patreizējo situāciju Eiropas ārējās darbības dienestā. Un, kā jūs zināt, par to vēlāk šajās padomē tika krietni runāts. Viņa uzsver to, cik pievilcīga ir šāda organizācija, kas ļautu Eiropas Savienībai pieņemt uh, vienotu pieeju un izmantot dažādus līdzekļus, lai risinātu problēmas. Oficiālajā aizsardzības sanāks, ministru sanāksmē tika runāts par drošību uz jūras, un tika izteicis aicinājums augstajai pārstāvju kopā ar komisiju un dalību valstīm apsvērt iespējas, kā virzīt uz priekšu šo visai saršķīto tēmu. Augstā pārstāve arī informēja ministrus par to, kāds darbs noris Eiropas Savienībā par re reaģēšanas darbiem katastrofu gadījumā, kas tika pamudināts pēc zemestrīces Haitī un ņemot vērā to, kā dalībvalsts un Eiropas saimnieki reaģēja uz šo krīzi. Un ministra runāja par iespējamo aizsardzības instrumentu lomu atbalstot humanitāras darbības. Par šo tēmu runās attīstības ministri tad, kad viņas tiksies ārlietu padomē nākam nedēļ. Un vēlāk viņi arī skatīs šo jautājumu par reaģēšanu dabas katastrofu gadījumos. Kopīgā sesija, kurā piedalījās ārlietu un aizsardzības ministri, tika sadalīta divās daļās. Vienā daļā padomu tikās savā starpā un tur tiks skatīts, kā tiek īstenots Eiropas Savienības rīcības plāns Afganistānai un Pakistānai, par kur tika panākt vienošanās pirms pusgada. Tika skatīts, kā šie plāni ir sākuši īstenoties, un būtiskākā iezīme ir jauna vēstnieka iecelšana, kurš ir kā Eiropas Savienības pārstāvis Kabulā. Vēlāk notika arī neformāla padomu sesija, kurā NATO ģenerālsekretariāts Rasmussen kungs piedalījās kā viesis. Viņš ieskicēja NATO darbības un bija ļoti plaša un enerģētiska diskusija par to, kādas ir iespējas izveidot ciešāku sadarbību starp e- Eiropas Savienību, NATO un ANO. Visas šīs organizācijas tagad ir iesauši jaunus pārstāvis Afganistānā un e, visas šīs organizācijas vēlas tieši sadarboties. Pēc šīs sesijas, un pēc tam, kad bija aizgājis NATO ģenerālsekretārās, ārlietu ministru runāja Ministri runāja par Sudānu, ņemot vērā, ka tā, šajā valstī tikko bija notikušas vēlēšanas, bet šīs diskusijas bija ar tādu skatu nākotnē nekā pagātnē, jo vēlēšanas kā tādas ir daļa no aptrošā mierizlīguma. Un tam padomu pievēršot lielu vērību Sudānā. Viņi uzsvēra, kādi ir galvenie riski un cik būtiski, lai Eiropa turpinātu darboties šajā reģionā. Par Kirgistānu augstā pārstāve informēja par to, kā Eiropas Savienība ir reaģējuši uz krīzi šajā valstē, valstī, un viņas pieņēma secinājumus, kuri uzsvēra, ka ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk nodrošināt sabiedrisko kārtību, demokrātisku pārvaldību un vienojos par to, ka vajadzīgs runāt ar jaunajām varas iestādēm Kirgistānā, lai darītu pēc iespējas vairāk un varētu palīdzēt, palīdzēt šai valstī eh, nonākt uz demokrātijas ceļu pēc iespējas ātrāk padomu pieņēma secinājumus par Birmu Mjanmu, to starp uzsverot Eiropas bažas par attiecībā uz likumu par vēlēšanām un apsvarot iespēju nosūtīt misiju uz šo valsti no Eiropas kaut kad vēlāk šajā gadā. Un tika izlēmts arī pagarināt sankcijas vēl par vienu gadu. pie punkta citi jautājumi. Ārlietu ministri atgriezās pie Atlanta operācijas, proti operācija pret pirātismu, un notika diskusijas par to, ka Kenijas valdība varētu pārtraukt līgumu par uh, pirātu nosūtīšanu. Augstā pārstāve uzsvēra, ka viņa vēlas rast kādu ilgspējīgāku risinājumu, un tieši šajā sakarā viņa plāno doties tuvākajā laikā uz šo reģionu. Un kā jau es teicu, ārlietu ministri pad, eh, pusdienu laikā uzsāka sarunas par strateģiskajām prioritātēm, tostarp runājot par resursu piešķiršanu un attiecībām starp Eiropas Savienību un tās galvenajiem partneriem. Nu, priekšādā kungs man šķiet, tas īsumā bija par galvenajiem punktiem, kas tika pārunāti padomē. Papildus, kā jūs jau teicāt, padome pieņēma izaptarošus secinājumus par uh, eh, KDAP operācijām, kas šobrīd noris. Grazie, doktor Kūper, lēmes. Paldies, Kūper kungs. Jūs runājat par daudziem ļoti interesantiem jautājumiem, un vairāki kolēģi jau ir pieteikušies uzdot jums jautājumus. Bet pirms es ļaušu izteikties deputātiem, es vēlos teikt, ka tā kā daudz ir pieteikušies runāt, mēs ierobežosim jūsu laiku. Katrai personai tiks atvēlēts tikai pusotra minūte. Un sāksim. Salafranka kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Un sirsnīgi sveicam Kūpera kungu. Cik jauki jūs ieradāties šodien. Šodien jūs esat klāt. Varam teikt, ka tas ir tā provizoriski. Un vēlos atgādināt, ka bieži vien ir tā, ka tie, kas atnāk tikai uz laiku, viņi paliek mūžīgi. Un mums bija ļoti intensīva padomes sanāksme, tāpēc vēlos uzdot jautājumu Kupera kungam par Somāliju un Atalantu. Nolīgumi ar trešajām valstīm. Kā ir ar pirātiem? Manuprāt, arī secinājumos kaut kas par to ir teikts. Varbūt jūs varētu pastāstīt, kā tas šobrīd izskatās, kāda ir situācija un kā jūs, suprāt, varētu uzlabot attiecības ar trešajām valstīm. Tagad par krīzes apkarošanu. Padomjas secinājumos ir teikts, ka var uzsākt sarunas ar trešajām valstīm. Daži jau ir teikuši, un jūs teicāt, ka var iesaistīt trešās valstis daudz plašāk, un piemēram Ķīnu, varbūt par Ķīnu Kūperkungs varētu izteikties. Tad kā ir, vai tā ir Eiropas Savienības iniciatīva, vai arī ķīnieši paši gribētu piedalīties? Uh, mūsu misijās. Un tagad konkrēti par drošības un aizsardzības politiku. Esat runājuši par militāriem mērķiem. Un šeit es labprāt pievērstos tādam jautājumam, kā Eiropas Savienības aizsardzības aģentūra. Paldies Sala Franka kungam. Svoboda lūdzu. Paldies priekšsēdētāji par drošības jautājumiem mums bija ļoti plašas diskusijas vakar apakškomitejā. Šeit paliek trīs jautājumi neatrisināt par Bosniju. Kūperkungs, jūs pats personiski piedalīties sarunās ar Bosniju, un tagad jaunās sarunas, kā teica amerikāņi Vašingtonā, vienkārši ir vajadzīgas, lai turpinātu lietu virzību un kustību, un tad jā, kāda ir jūsu attieksme pret jaunajām sarunām? attiecībā uz konstitūciju un citiem jautājumiem Bosnijā. Tad vēl viens jautājums. Jūs runājat par Kirgistānu. E, Vācijas prezidentūras laikā tika runāts par Centrālā Āzijas stratēģiju, jo tur nav tikai viena valsts, Kirgistāna, tur daudz valstu. Tad kā ir, vai jūs plānojat Centrālā Āzijas stratēģijas izveidi turpināt, vai arī kādā citā veidā rīkoties? Kāds ir jūsu viedoklis? Treškārt, Irāna. Interesanti, par to netika runāts. Ārlietu ministri neapsprieda šo jautājumu Vašingtonā. Mēs dzirdējam, ka pastāv ideja nākt klajā ar rezolūciju kongresā par sankcijām. Un tas nāk pēc valdības iniciatīva, un tad tās valstis, kas izvirza savas sankcijas, bet kas savukārt neatbalsta sankcijas, ko izteica ASV kongress. Šobrīd mēs paplašinām sankcijas. Kā ir ar ārlietu ministriem vai ārlietu dienests plāno atbalstīt ASV kongresa lēmumu, vai arī jūs plānojat rīkoties pret Amerikas uh, vienpusējo rīcību? Liels paldies! Vosam kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Vatsonkungs. Nālos vispirms teikt, ka ir ļoti pozitīvi, ka, ar, ka aizsardzības ministri plāno tikties biežāk un arī ar ārlietu ministriem izrunāt savus jautājumus daudz biežāk. Mums šķiet, ka tas ir ārkārtīgi pozitīvi. Vēlos Kūper kungam uzdot divus jautājumus. Vispirms par Afganistānu. Jūs runājat par AFPAK ko labāk būtu pat saukt par pak afio, ņemot vērā to, kāda ir situācija Pakistānā. Un manā grupā vismaz ir ļoti nopietnas bažas par šo situāciju Pakistānā, pat lielāk nekā Afganistānā. Nu, tad varbūt jūs varētu vairāk pastāstīt par to un arī par to, kādi ir uh, aizsardzības ministru plāni attiecībā par Eupolu un NATO rīcību. Manuprāt, Rasmusenkungs par to runāja. Um, augstā pārstāva plāno doties uz Indiju pavisam drīz. Un tad, kā ir kādi jautājumi, tiks apspriesti ar Indijas valdību. Un priekšsēdētāji, vai es varu Kūpera kungam lūgt uh, komentēt uh, slepkavības, kas notiek uh, bez tiesas sprieduma? Mēs zinām, ka Alkīda Irākā joprojām to dara. Respektīvi, tas nozīmē to, ka cilvēki vienkārši tiek no, nogalināti tajā vietā, lai viņus apcietinātu un tiesātu. Tad jautājums ir, vai kāda no dalību valstīm plāno iesaistīties sarunās, vai Eiropai būs kopīga stratēģija, lai šo situāciju risinātu. Uh, diemžēl esam novērojuši arī uh, Taivaņā uh, slepkavības, kas bija ar tiesas spriedumu atbalstītas nu tad vēlos teikt, ka, ka mana grupa atbalsta augstās pārstāves nostāju pret šāda veida nogalināšanu Lunčeka kundzi. Priekšstādētāji, vispirms vēlos teikt, ka Kūpera kungs runāja par padome, kas notika pagājušajā nedēļā, bet es domāju, būtu ļoti jauki, ja pavisam drīz Eštonas kundze arī ierastos uzreiz pēc padomes pirmajā afit komitejā. Bet noteikti ļoti jauki jūs esat klāt. Vēlos arī eh, runāt par to pašu, par ko pieminēja Slobodas kungs par Centrālā Āzijas stratēģiju. Es domāju, ka padome ir jāturpina šādas lietas darīt. Vēl viena lieta, par ko es vēlos runāt, ir Juliks Kosovā. Es tik tikko apmeklēju Kosovo, un tur bija ārkārtīgi interesanta pieredze, tad, kad Juleks tika uzsākts, un tur nu, uzsākās augstā līmeņa pārbaudes, un arī transporta ministri, un bija dažādi ieteikumi, un ar, tur tik, no, viņi iesaistījās arī augstā līmeņa korupcijas gadījumos. Padome Padomas secinājumos ir runāts par to, ka ir ļoti svarīgi, lai Juliks piedalītos sensitīvo kriminālo lietu izskatīšanu. Un tad, kad man bija iespēja tikties ar Kamerabona kungu, es teicu, ka tiešām šis jautājums, šis darbs ir ārkārtīgi svarīgs un, un ka ir jāiesaista visa līmeņa, ja kāda augstā līmeņa amatpersona tiek uzskatīta par uh, iesaistīti korupcijā, bet, kā jūs noteikti zināt, arī Juliks var gadīties tāda problēma, kā sadarbība ar ASV, jo ASV uzskata, ka ir cits risinājums, kā pieminēja Sačikungs, attiecībās ir Juliks, un šādā veidā Juliks progress nākotnē var, varētu būt apturēts. Un tad jautājums ir, ko domā padomu par šo jautājumu, kādā veidā mēs atbalstīsim Juliksu panāktajā progresā lai varētu apkarot Kosovā korupciju augstākā līmenī. Paldies! Grazie. Ultima, ultima intervento del primo gruppo, la kolēģa. Paldies, pēdējais runātājs no pirmās grupas, kolēģis eh, Lezings un es. Lūdzu, iekļauties sev atvēlētajā laikā, kolēģi. Eigentlich würde ich das gerne für mich auch in Anspruch nehmen, aber. Paldies! Es centīšos pusotrā bija pusotras minūtes pieturēties. 88. punktā ir runāts par to, ka Eiropas Savienība nāk uz klāja ar priekšlikumiem NATO par uh, sadarbības uzlabošanu. Es neko neesmu dzirdējis par šāda veida priekšlikumiem, par šāda veida sadarbības uzlabošanu. Vai šī informācija ir pieejama publiski? Uh, Ja nē, tad kādā brīdī parlamenta deputāti varēs saņemt informāciju par šādiem priekšlikumiem. 16. punktā ir runāts par sadarbību starp Eupolu un Afganistānu, kā arī NATO apmācības misiju, un te ļoti atzinīgi ir runāts par šo sadarbību. Tad jautājums ir, kādās jomās šī sadarbība notiek. Un sestajā punktā secinājumos ir teikts, ka Euleks Uh, Kosovo plāno strādāt arī ziemeļos. Tur šobrīd tiek runāts par to, ka līdz šim Serbijas uh, iedzīvotāji un valdībā tiek iesaistīta, bet, uh, bet tiek plānot arī paplašināt, tad jautājums ir, vai Serbijas puse to pat ir gribējusi, vai viņi ir piekrituši. Paldies! Grazie, la parola al dottor Cooper per la risposta. Liels paldies, un tad lūdzu, Kūpera kungs, jums ir iespēja atbildēt. Liels paldies, paldies, priekšsēdētāji, un atbildēšu uz jautājumiem pēc kārtas. Sala Franka kungs uzdeva jautājumu par Somāliju, par attiecībām ar trešajām valstīm. Ir trešās valstis iedalās divās grupās ir trešās valstis, kas sadarbojas vai arī darbojas līdzi. Un ir arī tā, ka atsevišķos gadījumos, ka mums ir sadarbība trešajām valstīm tieši uz sauzemes. Un mums ir zināmas bažas par šādu veidu sadarbību. Šajā kontekstā esam runājuši ar daudzām valstīm. Mums Kenija un Seišela salām šobrīd ir panākta vienošanās. Esam runājuši arī Mozambiku, Maurīciju, Tanzāniju un Ugandu, lai mēģinātu panākt vienošanos ar viņiem, lai šajā reģionā nodrošinātu visu valstu iesaistīšanu. Šādā veidā varēsim panākt arī ilgspējīgāku risinājumu. Runājot par sadarbību jūras operācijās Manuprāt, Salfranka kungs pieminēja šeit Ķīnu. Sadarbība ar Ķīnu notiek, jo tur ir Ķīnas kuģis, kas regulāri kontaktējas ar operācijas ģenerālštābu un informācija tiek apmainīti ļoti veiksmīgi. Tas pats attiecas arī uz Japānu, kur Japānas, e, Japāna sniedz informāciju, izmantojot savu militāro lidmašīnu. Un tad šādā veidā mēs varam sadarboties ar visām valstīm, kas uztur savu floti šajā reģionā. Un šobrīd sadarbība ar Ķīnu militārā līmenī ir īpaši interesants aspekts, un tas ļoti noteikti ir konstruktīvi. Un šeit var skaidri saskatīt, ka visas valsts uzskata pirātismu par nopietnu problēmu. Svoboda kungs uzdeva jautājumu par Bosniju. Padome par šo jautājumu nav runājusi, lai gan Altēja operācija ir pieminēta secinājumos vēlos teikt, ja godīgi, progress, potenciāls progress šajā situācijā Bosnijā, kad uh, pavisam drīz būs vēlēšanas, diemžēl šobrīd iespēju nav daudz, viskonstruktīvāk, visticamāk būtu runāt ar tām pusēm, kas labprāt uh, gribētu ar mums uzturēt kontaktus un visticamāk plānot jau mūsu stratēģiju uz pēcvēlēšanu periodu. Par Kirgistānu un Centrāla Āzijas stratēģiju. Jā, doma par šo stratēģiju paliek, lai gan, nē, es drīzāk teikšu, ka mūsu fokus uz Centrāla Āziju paliek. Šajā reģionā mēs aktīvi darbojamies, un Šajā gadījumā mēs vēršam īpašu uzmanību uz Kirgistānu, jo tur situācija attīstās strauji. Šī ir tā joma, kur padomes uzmanība tiek regulāri pievērsta, un tik tiešām ir pareizi šo, šo teritoriju uh, aplūkot kopumā, jo skats, kā notikumi vienā valstī ietekmē situāciju arī citās valstīs. Salvoda kungs uzdev arī jautājumu par Irānas nepieminēšanu darba kārtībā. Uh, nākamā, nākamas nedēļas sākumā būs atkal padomas sanāksme, un tad runāsim par Irānu. Jūs redzēt, ka šoreiz uh, daudz dažādu jautājumu darba kārtībā mēs nolēmām par Irānu runāt atsevišķi. Jā, tik tiešām par Irānu netika runāts, bet es varu atbildēt uz deputātu jautājumiem par Irānu. Augstā pārstāvē ir aizrakstījusi ASV valsts sekretāram par kongresa rezolūciju, norādot uz mūsu veiksmīgu sadarbību ar ASV attiecībā uz Irānas jautājumu un uz to, ka mēs noraidām vienpusēju rīcību. Vatsona kungs uzdeva jautājumu par Afganistānu un Pakistānu diskusijas par Pakistānu nenotika tik ļoti pamatīgas, jo vienošanās un tikšanās ar Pakistānu zemestrīces dēļ ir atcelta. Par Eiropas Savienības un NATO sādarbību visticamāk vislabākais veids, kā to aprakstīt, ir teikt, ka jautājums ir saistīts ar uh, resursu un darba sadali. NATO ģenerālsekretārs runā par to, ka ir uh, jāsadarbojas un jāuztur regulāri kontakti, un, protams, mūsu darbinieki savā starpā kontaktēs ļoti cieši, un mēs zinām, ka NATO nosūtīs ļoti lielu mieru uzturēšanas misiju. Un tas, ko dara NATO vai EUPOL pēc būtības saskan ļoti veiksmīgi Varam teikt, ka NATO tur nodrošina apmācību, policija un Jupol savukārt sadarbojas ar uh, policijas uh, augstākiem līmeņiem, tā lai policijas amatpersonas apmācītu par ļoti konkrētiem jautājumiem, piemēram, tiesmedicīnas ekspertīzes un līdzīgos jautājumos. Tas notiek gan Afganistānā, gan arī citur. Un tas attiecas arī uz tādu policiju, kas darbojas uh, daļēji neoficiāli, jo sanāk tā, ka viņi veids gan normālo policijas darbu, gan arī šo papildus darbu un, un cīņa pret terorismu arī ir viņu darba kārtībā. Augstā pārstāve noteikti runās par Afganistānu Indijā tiks runāts par Indijas lomu Afganistānā, jo tiešām šī loma vienmēr ir bijusi ļoti svarīga un vērā ņemama. Ir ārkārtīgi svarīgi pateikt, ka ne, šeit nedrīkst būt pārpratumu par Indijas lomu Pakistānā, kā arī citu reģionā. Nu, es domāju, par slepkavībām bez tiesas. Es šo jautājumu drīzāk nodošu citiem speciālistiem, ja ministri par to nav runājuši. Varbūt citā līmenī kaut kur tika par to runāts, bet šobrīd es labprāt par to nerunātu, jo man nav informācijas par to. Priekšsēdētāji, Man jau pašā sākumā vajadzēja pateikt, ka es ļoti atvainojos, ka es nāku šonadēļ, nevis pagājušu nedēļu, uzreiz pēc padomes. Jo uzreiz pēc padomes uh, augstā pārstāve devās uz tālajiem austrumiem, un man bija jādodas viņai līdzi, tāpēc es esmu klāt šonadēļ. Runājot par uzdoto jautājumu Un tā bija Lunačekas kundze, kas uzdeva šo jautājumu. Jautājums par Juleks. Jā, es varu piekrist Lunačeka kundzei par to, ka ir ļoti pozitīvi, ka Juleks jau darbojas korupcijas apkarošanas jomā. Un varbūt būtu gudri pateikt, ka es atbalstu viņas viedokli par to, ka šis jautājums ir delikāts. Jo var secināt, ka Daudzos gadījumos šajā pasaules daļā uh, noziedzība un politika ļoti labi sadarbojas. Par Juleks darbību. Uzreiz, kad šie jautājumi tiek uh, nonāk Eh, prokuroru un tiesnešu rokās, tad viņi pieņem lēmumu balstoties uz pierādījumiem un tad darbojas pēc tam neatkarīgi. Tātad viņi var vajāt noziedzniekus. Tādos gadījumos, ja viņi uzskata, ka par noziegumu ir ievākti pietiekami pierādījumi. Un tad vēlos arī teikt, ka, ja es pareizi saprotu, šodien jums ir paredzēts debats ar, par Kosovu, un es arī ieskatījos ziņojumā, ko ir sastādījis kāds no deputātiem. Es, es tiešām varu teikt, ka ziņojums ir fantastisks. Jautājums, ko uzdeva Nasī kundze, daļai jau ir atbildēts par pienākumu sadali starp Juliks un Jupolu. Un tas ir tīpaši saistīts ar policijas apmācību. Ar Rasmusen kungu varējām vienoties Un šeit bija ļoti laba saikne starp to, ko dara Jupol un darbu, ko paveic NATO. Mūsu mērķis, ja vien mēs varēsim nodrošināt attiecīgu aizsardzību un paplašināt Jupol darbu, šobrīd šīs fokus ir nodrošināts Kabulā bet redzēsim šeit saikni ar kristāla stratēģiju un meklēsim arī, protams, attiecīgu stratēģiju arī pilsētās, kas atrodas ārpus Kabulas. Par Juleks darbu Kosovas ziemeļos mana, mans viedoklis ir tāds, ka šobrīd kopumā lielākoties ļoti pozitīva attieksme pret Juleks darbību. Sērbi, kas dzīvo ziemeļos, viņi šobrīd dzīvo tur, kur uh, pilsoniskā sabiedrībā un, un tiesiskums ne visai labi darbojas. Un viņi, protams, gribētu, lai viņiem būtu arī attiecīgi atbildība attiecībā uz uh, viņu, uz viņu īpašumiem vai arī uz uh, teiksim, ko darīt avārijas gadījumā, viņi labprāt gribētu šo tiesisko noteiktību, un tāpēc mēs varam teikt, ka vietējie iedzīvotāji ļoti pozitīvi raugās uz jūliekas paplašināšanu ziemeļos. Paldies! Paldies, doktor Kupers, un mēs tagad pāriem pie otrās jautājumu kārtas, un mēs sāksim ar mūsu kolēģi Šluflingu. Uh, šķiet, ka tas, tas būšu es šo, šoreiz būšu. Jā, atvainojiet, ka es tik neveikli izrunāju jūsu vārdu. Nekas, paldies, doktor Kūper, par sesīgiem sveicieniem. Jūs pieminējāt Ķīnas lomu konkrētā kontekstā, bet plašāko runājot, kā jūs redzat Ķīnas pozīciju attiecībā uz. Uh, dažādām Eiropas ārlietu aktivitātēm, vai tas ir atbalstoši, negatīvi, vienaldzīgi, vai, vai vēl citādā veidā, vai neviens no manis uzskaitītām. Komanda brīvi. Īs ļoti jautājums. Paldies. Un otrais jautājums to uzdod kolēģis Vaigels. Paldies, priekšsēdētāji. pateicoties ļoti radošajai vienu no mūsu kolēģu eh, vadībai, mums bija debats par līdzīgu tēmatu, kā tā, to, ko mēs apspriežam šeit šodien. Un es vēlos sacīt, ka mūsu kopīgais secinājums bija tāds, ka mums ir nepieciešams nekavējoties uh, skatīt saturu tad, kad mēs runājam par padomu secinājumiem, lai mēs varētu aiztaupīt jau visu to tehnisko informāciju. Kuperkungs, šajā otrajā, e, vai pareizāk sakot, jau pirmajā kārtā jūs sniedzāt plašu informāciju. Esmu par to ļoti pateicīgs, ir tīpaši tad, kad mēs runājam par Bosniju Hercegovinu, kā ar citiem jautājumiem, bet, manuprāt, būtiski mums ir uzzināt. Uh, kādā virzienā tad kuģis dodas, ko mēs īsti vēlamies sasniegt, kur mēs vēlamies nonākt, un vai mums ir politisks scenārijs mūsu klātbūtnē šajā jomā. Un ir kļuvis skaidrs, ka e, Bisau Gvinējā eh, mums šī misija ir jāpārtauc maksimāli drīz Bosnijā, Hercegovinā. Mums pietrūksta politiskās analīzes, tāpat arī ir vairāk citi jautājumi kur deputāti vēlētos lielāku, konkrētāku saturu. Paldies, paldies. Un nākošais eh, runātājs uzdod jautājumu Lor Bīlers kundz. Paldies, Kuperkungs, par ziņojumu. Man ir divīs jautājumi. Viens attiecas uz konferenci starp, starp, par starptautisko krimināltiesu, kas notiks 31. maijā. Mums cilvēktiesība apakškomitejā tika ziņots, ka notiek sagatavošanas darbs, bet arī mūs ir sasniegusi informācija, ka nav e, pārāk daudz kopīgas pozīcijas, piemēram, par to, kā e, tiek skatīts agresijas skārš no Eiropas Savienības puses. E, Un jānorāda, ka šī ir ļoti politiska konference, kurā šis jautājums tiek skatīts. Un ļoti svarīgi ir tas, ka Eiropas sa Savienība reģions, e, kurš atbalsta tādu institūciju kā starptautiskā krimināla tiesa un atbalsta to vienotā veidā. Varbūt jūs varētu pastāstīt, cik lielā mērā šis jautājums ir sagatavots. Un otrais jautājums attiecas uz Irānu. E, jūs sacījāt, ka jūs šo jautājumu sīkāk skatīsiet nākamajā nedēļā. Mēs gribētu. Uh, zināt, kas piedalīsies sarunās eh, par Irānas kodola jautājumu, kā pagātnē to veica Solānas kungs, vai Leidija Štona uzņemsies Solānas lomu, un arī eh, kāda būs nākotni G5 plus 1 sarunām eh, pēc Eiropas Savienības AS sarunām. Paldies! Un Nākošais runātājs Prēda. Paldies, priekšsēdētāji! E, paldies, Kuperkungs, par izklāstu. Man ir tikai viens jautājums. Tas attiecas uz Birmu. E, padomas secinājumos ir doma nosūtīt izpētes misiju, un es gribētu zināt, kādi ir mērķi šai misijai, vai mēģinām atlikt uz vēlāku laiku vēlēšanu saskaņā ar likumu, kas nepieļauj šobrīd organizēt vēlēšanas, vai ir runa par to, ka mēs mēģinām atbalstīt vēlēšanu procesu, kas tiktu tomēr organizēts 2010. gada laikā. Es vēlos norādīt, ka šādas misijas eh, organizēšana tomēr ir ļoti nozīmīga. Eh, paldies! Jūs ļoti labi iekļāvāties eh, sev atvēlētajā laikā. Tas mums piešķir mazliet vairāk laika kolēģis Šāks, kolēģis Šākā. Es arī gribētu uzdot jautājumu par Irēnu. Šajā parlamentā tēmats ir ļoti nozīmīgs, un arī pagājušajā nedēļā, kad es biju Vašingtonā, es apmeklēju es senatoru un pārstāvu palātas sanāksmes eh, sankciju sakarā. Un ļoti nozīmīgs lēmums ir atcelt šo jautājumu uz nākamo nedēļu, un, š, jo šonedēļ notiek eh, būtiski jautājumi Irānas sakarā. Ahmadineģāts eh, dodas uz Savienotajām valstīm. Irāna tiek uzņemta apvienotā nācijas sieviešu tiesību padomē, un runājot par šo nākamo nedēļu, varētu būt sarežģīti nodrošināt vienotu Eiropas pozīciju šo jautājumu sakarā, tad, kad es biju pagājušajā nedēļā senātā. Republikāņi un demokrāti ļoti atbalsta vienpusējas sankcijas, un viens no skaidriem iemesliem ir Eiropas klusēšana. Mums eh, nevajadzētu eh, Eh, mums vajadzētu nodrošināt vienotu pozīciju no Eiropas puses, un es domāju, ka šis eh, kodola jautājums ir jāsaka ārkārtīgi nozīmīgs. Es gribētu aicināt kolēģus strādāt ar parlamentu, tad, kad šis jautājums ir tik svarīgs, un arī es gribētu lūgt jums paskaidrot, vai jūs redzat lomu Turcijai šajā sakarā, un kādā veidā Eiropa varētu ietekmēt Turciju Irānas sakarā. Paldies! Eh, paldies! Kuperkungs, vai jūs varat iekļauties eh, maksimāli īsi, lai mēs varam aiz, at, pāriet pie nākamās kārtas? um, uh, uh. Jā, es mēģināšu atbildēt uz jautājumu, lai gan ne visi tie bija tieši saistīti ar pagājušās nedēļas padomi. Šefrinkungam es teiktu, ka tas nekādā ziņā nav saistīts ar padomu, bet tā kā es ar Ašlons kundzi kopā esmu bijis Ķīnā, pēdējo nedēļu laikā es eh, esmu secinājis, ka no Ķīnas puses attieksme ir ārkārtīgi pozitīva attiecībā uz daudzām lietām, ko mēs darām. Nu, pozitīva, bet arī tāda nedaudz attāla, un tādēļ, Vincent, ka Somālijas gadījumā mēs redzam, ka mums ir kopīgas intereses un ir arī tādi praktiski pielietojumi, bet ir interesanti redzēt, ka Ķīna ir ieinteresēta Afganistānas jautājumā, jo tomēr tā ir viņu kaimiņu valsts. Un mēs ar Ķīnu esam arī runājuši par tādiem jautājumiem kā Sudāna un uh, Somālija. Ķīna ir arvien vairāk uh, lielvara ar globālu ietekmi, un varbūt dialogs nav tik vienkāršs un rezultāti būs jāpagaida. Vaigal kungam atbildot, nu, es negribētu tagad analizēt politisko situāciju Bosnijā, kas vienmēr ir ārkārtīgi sarežģīta un joprojām nav pilnībā apmierinoša. Tomēr es vēlētos uzsvērt to, ko es saskatu, ka ļoti pozitīvu ietekmi, proti, attiecībā uz parlamentu Serbijā. Tas ir ļoti svarīgs fakts, un tas liecina, ka tās kaimiņu valsts ir apņēmīgas attiecībā uz tās teritoriālo nesadalāmību. Bet es, protams, priecāšos, ja kaut kad nākotnē mums būtu iespēja ar attiecīgo deputātu vai ar visiem kopā runāt par šo jautājumu detalizētāk. Par Ginēju Bisau mēs pārskatām misijas stāvokli šajā valstī. Pastāv vairāki riski Rietumā Afrikas reģionā, it īpaši saistībā ar narkotiku tirzniecību, un ir jāstās uz to, kā mēs visefektīvāk varam risināt šo situāciju, kas bieži vien ir visai haotiska. Lokpilis kundzei atbildot uz jautājumu par startautisko kriminālu tiesu, un par šo jautājumu netika runāts padomē, bet, kā arī viņa teica, Eiropas Savienība ļoti stingri atbalsta kriminālu tiesu, bet jāatzīst, ka es pats nepiedalījos tajā, nepiedalīšos konferencē, par kuru viņa minēja. Par Irānu bija būtībā divi jautājumi par Irānu, bet es mēģināšu atbildēt uz abiem kopā par uh, diskusiju laiku. Nu, tas ir tāds nepārtrauks process attiecībā uz Irānu, reizēm par to tiek runāts padomā, padomē, regulāri par to tiek runāts PSC. Un ir nepārtraukta notikumu plūsma, un mēs izvēlējāmies uh, šo konkrēto padomu, lai varētu noturēt tādu padziļinātu diskusiju. Ketrīna Aštona šobrīd ir Ņujorkā pārskat konferencē par neizplatīšanas līgumu, un viņai noteikti būs diskusijas par Irānas jautājumu šīs konferences ietvaros. Viņa par to ir runājusi arī Ķīnā, un saistībā ar Šalkas kundz jautājumu uh, Viņa runāja arī ar Turcijas ārlietu ministru par šo lietu. Tā kā šis jautājums mūsu politikā ir nepārtraukts, jo tas ir ārkārtīgi nozīmīgs. Mēs ceram, ka kādā brīdī pārunas ar Irānu tiks atkal atdzīvinātas, jo daļa no sankciju mērķiem ir atgādināt Irānas pusē par to, ka mēs vēlamies šo problēmu risināt uh, pārunu un vienošanās ceļā. Un sankciju mēķis ir pievērst ir, Irānas uzmanību tam, ka ja jūs to problēmu nerisināsiet pārunu ceļā, tad ir mums jārod kādi citi veidi, kā jūs pievest pie šī pārunu galda. Mūsu vēlme ir atgriezties pie pārunām ar Irānas pusi pēc iespējas ātrāk un tik līdz viņi būs gatavi runāt par pašu problēmas kodolu. Un es domāju, ja tā notiks, Katrīna Aštone uzņemsies Javieru Solanas pildīto lomu. Vai tas būs 3 plus 3, 5 plus 1, ko radīs ārējā dienesta izveide. Nu, es nedomāju, ka tā notiks. Šī grupa tika dēvēta par 5 plus 1 vai 3 plus 3, bet to var arī, arī saukt par 3 plus 3 plus 1, jo ir sešas valstis un Eiropas Savienība. Praida kunga jautājums par izpētes misiju Birmā Priekšādā kungs man jāsaka, ka mēs neliekam liels cerības uz to, ka mēs varētu atcelt likumu par vēlēšanām Birmā. Šāda izpētes misija varētu tikt veikta ar mērķi uzrunāt visas puses Birmā, nevis tikai valdību. To varētu izmantot, lai paplašinātu mūsu kontaktu loku šajā valstī, iegūt vairāk zināšanu Un es nezinu, vai visi saprat to, ka mēs vēlamies strādāt ar visiem, visām pusēm Birmā, kas vēlas rast kādu politisko samierinājumu un virzību uz demokrātiju. Un man šķiet pat daļai jau es esmu atbildējis uz šāks kundas jautājumu. Es varu vēl tikai, ka mēs nepārtraukti strādājam attiecībā uz Irānas jautājumu jau kādus piecus vai sešus gadus, un Eiropas Savienība vairākas reizes jau ir pastiprinājusi sankcijas, par kurām tika panākts vienošanās ANO. Nu, diemžēl nevienmēr šās ziņas ir nonākušas līdz cilvēkiem Vašingtonā, vismaz ne līdz kongresam, un mēs darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu, ka situācija mūsu nostāja kas ir ļoti līdzīga ASV valdības nostājai, būtu viņiem zinām. Par Turcijas lomu. Turcijas valdība, gan premjerministrs, gan ārlietu ministrs. Viņiem ir ļoti labi kontakti ar Irānu, viņiem ir ļoti labas zināšanas par Irānu, un mūsuprāt viņu analīze un sniegtā informācija ir ārkārtīgi liederīga. Un tieši to paturot prātā, Katrīnai Aštonai bija ļoti garas un interesantas sarunas ar Turcijas ārlietu ministru. Tādēļ mēs ļoti cieši strādājam ar Turciju šajā lietā, lai arī nevienmēr piekrītam tam, kas viņiem ir sakāms. Pēdējā runātāju grupa vispirms eh, sāksim ar jautājumiem pirmā to uzdot Gomes kundze. Paldies priekšsēdētāji kopē. Es eh, gribētu runāt par vēlēšanām Sudānā. Padomis sacītais eh, aizskalo projām, ko vainu e- Eiropas Savienības vai parlamentāra misijas acīja skaidri par Sudānu. Mēs skaidri norādījām, ka vēlēšanās neatbilda e, startautisku, de, patiesu demokrātisku vēlēšanu standartiem, bet šis ziņums ir pad, padarīts ļoti mīgs, tie, tie, mīgs tiek padarīt, norādīts, ka atzīst trūkumus. E, mums Jāatzīst, ka šis paziņojums tika pieņems tad, kad galvenais novērotājs pilnīgi pareizi izlēma atsaukt eh, mūsu novērotājs no Darfūras un Aštons kundze eh, pauda savas bažas par viņu drošību, bet ne vārda eh, par prezidenta Bāšīra rīcību attiecībā pret, iespējamo attiecībā pret starptautiskiem novērotājiem. Es domāju, ka eh, tādējādi mēs varētu pārtra... nepievērst pietiekamu uzmanību CPA un eh, mums vajadzētu izvairīties no uh, vēl vienas diktatūras Sudānā, bet mums ir ļoti būtiskais jautājums par demokrātiskām izmaiņām Sudānā, Sudānā, Sudānas ziemeļos. Un es redzu, ka mēs esam nonākuši pie viedokļa, ka vienīgā stratēģija Sudānas jautājuma ir sekot, Amerikai, sekot amerikāņiem. Un Gvinējs bija savs sakarā Ja kādam būtu jābūt ar stratēģiju, lai padarītu situāciju atšķirīgu Gvine, Bisavas Gvinējā, tā ir Eiropa un nevis Savienotās valstis. Paldies! Nākošais runātājs Līzeks. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, panie dyrektorze, dziękuję. E, priekšsēdētāji. E, Kuperkungs, paldies par uzstāšanos. Es gribētu uzdot jautājumu par jautājumu, kas, manuprāt, ir būt, būtisks, jo e, tas attiec uz Eiropu un Eiropas padomas dalībvalstīm. Gruzijas sakarā Luksemburgas secinājumus ir pareizi un leģitīmi, un neviens neiebilst pret formulējumu. Un ar prieku es konstatēju, ka nepieciešamība paturēt uh, Grūzijas suverenitāte un integritāte ir atstāt spēkā laimīgā kārtā, tur ir neatkarība un suverenitāte, tomēr ir problēmas ar teritoriālu integritāti. Vai jūs varētu e, dažus vārdus sacīt par šo, par šo tēmatu? Vai padomi vai Eiropas Savienība ir ar kādu viedokli par to, kas attiecas uz darbības turpināšanu, lai nodrošinātu Gruzijas teritoriālo integritāti. Protams, to ir Ženēvas saturs. Tomēr ir dzirdēts, ka vienīgais labums no šīm sarunām ir tām, ka tās vienkārši notiek. Tādējādi vai mēs esam izlēmuši e, uz e, rīkot vēl papildus darbības pēdējais runātājs e, Budikovs kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Startautis eh, International Herald Tribune ziņoja vakar par to, ka Eiropas Savienība dosies uz ANO konferenci, kas pārskatīs eh, kodola jautājumus. Un tiek citāts anonīms diplomāts, kas ir iesaistīts sarunu procesā, kas nosauca šo pozīciju par vilšanos blokam. Kuperkungs, vai jūs arī atbalstāt to, ka tās ir vilšanās, vai jūs esat gandarīts ar pozīciju, kur pie, ieņem Eiropas Savienība saistībā ar šo konferenci? Un mans otrs jautājums attiecas uz eh, lēmumu Ukrainā pretēji konstitūcijai. Parlaments ir ratificējis līgumu lai turpinātu Krievija izdomāt eh, kara ostas. Mēs paužam nožēlu par šo lēmumu, jo eh, vai jūs eh, arī paužat nožēlu par šo lēmumu, kas apgrūtinās Ukrainas tuvināšanu Atlantijas aliansē, vai jums tas ir vienadzīgi koperkungs 5 minūtes atbildēt? Paldies, priekšētāji kungs! Nu, par Gomes kundzes jautājumiem es varu teikt, ka padomas diskusijas galvenot skatījās uz nākotnē, tās skatījās uz uh, CPA procesiem, nevis apakaļ uz vēlēšanām. Jā, tā ir taisnība, ka padomas paziņojums par vēlēšanām tika izteikts uh, visai diplomātiskās frāzēs un nevis tik dedzīgi, kā Gomes kundze to darīja šeit manuprāt, eh, mums nav atšķirīgi viedokļi attiecībā uz būtību, tas eh, vairāk ir saistīts ar izteikumu formu. Un, eh, manuprāt, mēs esam viensprāts arī par mēķiem, kādas mēs vēlamies panākt. Arī mūsu uztrauc tas, kas varētu notikt dienvidu Sudānā, un mūs uztrauc arī Eh, vardarbības risks, kas var izpausties dažādos veidos, un tādēļ mūsu diskusijas padomē galvenokārt raudzījās nākotnē. Eh, vēlēšanas, eh, tā skaisti runājot, bija visai nepilnīgas, un tomēr mūs pārsteidza fakts, ka tās uzsāka mierīgu demokrātisku debati Sudānā, kas šajā valstī nenotiek katru dienu. Uh, Un uh, bija pārsteidzoši arī tas, ka dažādās novērošanas misijas saņēma ļoti laipnu uzņemšanu arī no tām pusēm, kas uz to brīdi boikotēja vēlēšanas. Tā kā Sudānā ir vēlme atgriezties pie politiskā procesa, un tas bija pirmais solis. Un vēl viens neliels komentārs par Ginēju Bisau. Kā jau teicu, mēs pārskatām mūsu situāciju šajā valstī. Es nedomāju, ka mēs aiziesim no Gineja visā. Mums ir jāstās uz to, kā mēs varam turpināt savu darbu šajā valstī. Liseka kunga jautājums par Gruziju. Tas jau ir minēts secinājumos, lai gan par to netika runāts padomē. Mēs, protams, vēlamies saglabāt Gruzijas teritoriālo nedalāmību un diskusijas Ženēvā. Nu, tas nu, panākt progresu diskusiju laikā Ženēvā. Ženēvā diskusijas ir ar mērķi uzlabot stabilitāti, tā teikt, dzīvē. Un ar Ženēvas diskusiju palīdzību mēs esam vienojušies vienojušies ar citām pusēm, galvenokārt ar Krieviju, par to, kā risināt dažādas problēmas. Pirmais mērķis tādā situācijā, kādā šobrīd ir Gruzija, ir nodrošināt stabilitāti un sniegt drošību vietējiem iedzīvotājiem un radīt tādu mierīgu gaisotni. Ja tas mums izdosies, tad vēlāk mēs varam skatīties uz to, kā var mēģināt risināt politiskos jautājumus par uh, teritoriālu nesadalāmību Nu, process būs ārkārtīgi sarežģīts, bet mēs pieturēsimies pie savas nostājas, un Ženēvā, protams, tiek iesaistīta arī Krievijas puse. Grūzija ir tēma, par kuru mēs runājam ar Krieviju, un tas attiecās arī uz Katrīnas Aštons vizīti Maskvā nesen, arī viņa par šo jautājumu ar Krievijas pusi runāja. Un Puštova kunga jautājums par neizplatīšanas līgumu Padomu tieši nav iesaistīta jautājumos par kaujas galviņu skaitu vai ko tam līdzīgu, bet salīdzinājumā ar citām kodola valstīm Eiropas kodola valstis ir e, pielīdzināms līmenim, ko varētu saukt par minimāli atturošiem. Eiropas saimnības nostāja šajās pārunās ir tāda, ka ir jāpanāk līdzsvars starp visiem elementiem, starp atbruņošanos, mieru, mier, izmantošanu miera apstākļos un neizplatīšanu. Par Ukrainas jautājumu. Ukraina ir ļoti augstas prioritātes stabilitātes tēma, un es esmu pārliecināts, ka pie tās mēs vēl atgriezīsimies. Ukraina ir suverēna valsts, tā pati izlēma, kā pā, organizēt savas attiecības ar Krieviju. Nav mūsu mēģinājums nodalīt Krieviju un Ukrainu. Šīs valstis ir kaimiņu valstis, un tām noteikti ir uh, svarīgas attiecības. Mēs šeit neskatām nekādu sāncensību, un, kā jau es teicu, Ukrainas valdība pati var izlemt, kā organizēt attiecības ar Krieviju, bet arī par šo jautājumu padomē mēs nerunājām, bet esmu pārliecināts, ka tuvākajā nākotnē par to tiks runāts. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Dr. Cooper, par la sua collaborazione, per il contributo che ci ha dato ampio. Paldies par sniegtajām atbildēm, par, par jūsu plašu un padziļinātu izklāstu, un es jums vēlu veiksmi turpmākajā darbā. Bene, passiamo al, al punto seguente nell'ordine. Mēs varam tagad pāriet pie nākamā darba kārtības punkta - Eiropas um, ārējās darbības dienests un vispārīgo lietu padomu, kas notika pagājušā nedēļā, nonākos pie politikas, politiskas vienošanās par tekstu, kuru prez, piedāvāja augstā pārstāva saistībā ar ārējās darbības dienestu Un šī principālā vienošanās eh, definē padomas pozīciju sarunās ar parlamentu. Mūsu referents Broka kungs, vienojoties ar eh, AFCO referentu Verhofstātu, ir izlēmuši sagatavot dokumentu, kas sagatavot operatīvos mērķus, vispārīgos principus, kas ir iekļauti šajā nepapīra dokumentā. Un Mēs eh, lemsim un apspriedīsim šo ļoti svarīgo punktu un došu uzreiz vārdu Broku kungam, lai izvēlētu, izvērtētu principiālo vienošanos eh, padomē un lai mums prezentētu to darba dokumentu, kas ir ticis izplatīts visiem kolēģiem. Broka kungs, eh, jums tiek dots vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Jums iesniegtais dokuments šobrīd ir tikai darba dokuments, e, kas var tikt e, grozīts. Un tāpēc es aicinu jums darīt zināmas savas pozīcijas, kuras mēs varētu iekļaut tekstā, jo mēs šo darba dokumentu e, iesniegsim kā ziņojumu tikai tad, kad būsim saņēmuši pašu pēdējo dokumentu. Es gribētu skaidrot tagad dažādos dokumentu punktus, un jūs eh, manas prezentācijas laikā izpratīsit manu spriešanas veidu, jo gal galā tās nav viens, eh, vienos dokuments, bet šeit varētu runa būt par četriem vai pat pieciem dokumentiem, tāpēc ir jāsaprot, kas tad būs iekļauts kurā dokumentā un ko varētu visvienkāršāk panākt. Tā tad ir jābūt skaidram tam, ka neatkarīgi no šajā dokumentā norādītajām un grozījumu priekšlikumiem mums būs attiecībā uz padomas sarunu mandātu kāda pozīcija. Mums ir jāapzinās, ko tad mēs vēlamies mainīt šajā līmenī un ko mēs vēlamies iestrādāt citur. Kāpēc tad? Eh, padomes lēmumos mums ir konsultācija procedūra. Padome var, protams, mainīt viedokli tajā, kas attiecas savukārt uz eh, finanšu regulējumu un personāla regulējumu. Un arī tas nozīmē eh, svarīgs lēmums attiecībā uz parlamentu, uz budžeta izpildi. Un ir eh, jānosaka, kuros punktos tad mums ir koplēmums. Ne, nevajadzētu vispārīgas formulas un pēc tām pieņemt eh, padomes lēmumus Un, lai 2013. gadā notiktu pārskatīšana, mums ir nepieciešama precīzi taktiska pieeja, piemēram, sastajā pantā dokumentam. Mēs eh, veicām eh, grozīšanu, un ir vesela rinda pasākumu, kas varētu, tikt, eh, varētu pāriet regulējumā, kas attiec uz personālu. un tikai tad varēs eh, prezentēt ziņojumu. Padomas lēmumi. Tā ir sarunu bāze. Atsevišķi jautājumi ir ja, eh, iestrādāti, manuprāt, pareizi, bet ne visi. Mēs esam nākoši klajā ar pagaidu priekšlikumu un esam jau saņēmuši padomas pozīciju. Mēs e, tīri formāli runājam par aštonas grozījumiem, un vairāk jautājumu jau tiek skatīti. Šeit jānorāda, ka varētu būt e, punkti, par kuriem mēs varam vienoties. Tomēr pastāv arī nozīmīgas domstarpības. Mēs e, norādām, ka šiem dienestiem ir jābūt piesaistītiem komisijai budžeta ziņā. Un arī mēs turpinām uzsvērt, ka administratīvajam budžetam ir jābūt iekļautam trešajā sadaļā. Un nevis jaunā sestajā sadaļā. Tālāk mēs pilnīgi skaidri norādām to, ka mēs vēlamies sue generis raksturu gan personālu, gan budžeta ziņā augstā pārstāve un dienesti, tiem ir jābūt neatkarīgiem, tāpēc arī ir arī nepieciešama tāda drošības sadaļa. Wir wollen insbesondere auch deutlich machen, dass Un arī mēs vēlamies skaidri norādīt to, ka budžeta eh, tiesības un viss no tā izrietošais būtu vieglāk risināms parlamentam, ja šeit būtu sui generis raksturs. Un, ja ir iespēja mums šīs tiesības garantēt eh, citā veidā, tad, lai komisija mūs par to pārliecina. Tā tad mums nav nepieciešamās kritiskās māsas. Und äh, bei der Staff Regulation machen wir völlig klar. Un runājot par personālu, mēs e, skaidri zinām, ko mēs vēlamies iekļaut regulējumā. Konkrēti nepieciešams garantēt zināmu lojalitāti. Un 7. un 9. punktā jaunā redakcijā ir norādīts, kā personālam ir jārīkojas Eiropas Savienības interesēs un vienīgi. Uh, Ja padoma gribētu, ja trešā daļa ārlietu dienas darbinieku būtu valstu diplomāti un tad pēc laika atgrieztos savā valstī, tas nozīmē, ka viņa lojalitāte vienmēr paliek savā valstī, jo sanāk tā, ka tā ir, būs vietēja ministrija, kas lēms par šo cilvēku karjeru. Loģiski viņa lojalitāte ir tur. Tāpēc, manuprāt, šeit ir jābūt iespēja iespēja tiem, kas ir sākuši darbu ārlietu dienestā, arī turpināt. Protams, šādā veidā viņi zaudēs tiesības atgriezties savā amatā, viņi atgriez, zaudēs iespēju atgriezties savās mājās un turpināt karjeru. Manuprāt, jautājums ir principiāls un man rodas sajūta, un tad, kad man bija iespēja runāt ar diplomātiem no valstīm tieši par personāla jautājumiem, uh, lielākoties ir daudzi aspekti neatrisināti, jo bieži vien šie diplomāti tiek uzskatīti par dalību valstu privātu īpašumu. Un tas nozīmē, ka šī kopīgā politika kļūst vienkārši par tādu izpausmi. Un šeit mums ir skaidri un gaiši jāpasaka, tad, kad tiek runāts par personālu un arī par citiem aspektiem, par ko pieminēja citi deputāti, uh, tā, lai lielāka daļa uzdevumu, ko veic šis dienests, ir tieši kopienas, Eiropas Savienības uzdevumi. Un es atceros ļoti skaidri tika pateikts, ka augstai pārstāvei ir divi uzdevumi. Viņu vada Eiropas Savienības kopīgo politiku un panāk konsekventu politiku ārlietu jautājumos. Tas nozīmē, ka viņa nu saņēmusi un nodrošinājusi vienošanos šai gadījumā ar komisiju. Tas tas, kas šobrīd ir. Bet šeit ir skaidra atšķirība pamatlīgumā, un tāpēc arī varam skaidri pateikt, ka šīs dienests nevar būt tikai diplomāta rokās. Un tas ir viens no jautājumiem, kas ir skaidri un gaiši jāpasaka. Mēs vēlamies arī skaidri pateikt, ka šī politiskā pārstāvība ir ārkārtīgi svarīga. Padomis nostājā esmu konstatējis, ka ģenerāla sekretāra loma vairs nav tik ļoti politiska, kā sākotnēji bija domāts. Vienkārši drīzāk tā ir administratīva loma. Un, ja vien es pareizi sapratu, ko teica kolēģi no citiem amatiem, Kristofisa kungs teicis, Kristofersana kungs teica, ka, ja augstā pārstāvja nav, tad kopienas jautājumos un uh, jauktais jautājumos var pārstāvēt šo augsto pārstāvi komisāri parlamentā un padomē. Manuprāt, tas ir pārāk stingrs priekšlikums no dokumenta, kas mums tagad ir piedāvāts apspriešanai. Manuprāt, šeit ir jānodrošina diskusijas padomē, jo Jā, tik tiešām jautājums ir tikai un vienīgi par drošības un ārlietu politiku. Un ja ja šeit skaidri jāpasaka, kāda veida pārstāvība ir iespējama, kādi pārstāvi var pārstāvēt atbilstošo uh, Eštons kundze. Kolēģi Dončons tikko man teicis, kā Kupi, uzreiz, kad Kupera kungs aizgājis, viņš teica, ka Kupera kunga atbildes skaidri norādījušas to, ka mums ir vajadzīga pa politiskā pārstāvība. Un, manuprāt, tas bija labs pierādījums, ko mēs tikko saņēmām. Es nevaru pat iedomāties, ka Petikofera kungs varētu sniegt šādu veidu atbildes un ka mums pietikt ar šādām atbildēm. Es domāju, jā, tieši to mēs arī vēlamies pateikt, ka šajos jautājumos ir jānodrošina tieši tāda virzībā. Turklāt sadarbības starp Peštons kundzi un komisāriem. Lai šeit notiktu politikas darba koordināciju. Man šķiet, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi. Piemēram, attīstības politikas jautājumos, kur plašā mērogā notiek finanšu resursu izmantošana, mēs zinām, ka šeit ieviešanu nodrošina komisija, bet, protams, reāli priekšlikumi nāk gan no komisāra, un uh, no augstās pārstāves, un šeit šī kontrola ir jānodrošina. Un tas pats attiecās arī ne tikai uz attīstības politiku, bet arī uz kaimiņu attiecību politiku un uz citām līdzīgām politikām. Manuprāt, tas ir skaidri un gaiši pateikts. Kas mums ir vajadzīgs, lai būtu kopīgs budžets, lai būtu vienots budžets? Mēs vēlamies to ļoti skaidri pateikt. Tas attiecās arī uz mūsu vērtējumu šim budžetam. Uh, Mēs dzirdējam, ka, ka padomi it kā saka, ir jābūt neitrālam risinājumam, bet te pašā laikā vienai trešdaļai personāla ir jānāk no dalību valstīm, bet šim cilvēkam kaut ko vajadzēs maksāt, vai ne? Tātad, tas, protams, šeit būs ietekme uz budžetu. Bet te pašā laikā vēlamies ļoti skaidri pateikt, ka Uh, lai visi šie darbinieki netiktu dalību valstu apmaksāti. Tekstā mums ir norādes uz šo aspektu, lai šie netiek klasiskie nacionālai eksperti, kā angliski saka, seconded staff, lai šo cilvēku skaits būtu ierobežots. Nevar būt tā, ka trešdaļa ir oficiāli nacionālai eksperti. Piemēram, militārie, militārās personas, protams, nebūs valstu pārstāvi. Savādāk sanāk tā, ka valstī ir nepieciešams sūtīt uz turienu darbiniekus, vēl tāds samaksāt. Un sanāk tā, ka šīs dienas nestrādās Eiropas Savienības vajadzībās un nepārstāvēs Eiropas Savienību. Attiecīgi šeit ir jābūt garantijām, lai nebūtu pārpratumu. Tikpat skaidri jāpasaka, kā mēs plānojam šos jautājumus risināt. Piemēram, tas, kas angliski tiek saukts par adequate geographical and gender balance, balance kas ir adekvāta geogrāfiskā un dzimuma pārstāvība, lai būtu konsekventa politika visos jautājumos. Bet, protams, nevaram teikt, ka attīstības politika kļūs par ārlietu politikas instrumentu. Šeit, protams, būs ko teikt mūsu kolēģiem no attīstības komitejas. Mēs nedrīkstam viņu pienākumus piešķirt sev. Arī tikpat svarīgi ir, lai šis instruments, vai arī tie instrumenti, kas ir uh, iekļauti astotajā pantā, paliktu kopienas politikas kompetencē, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Un Eštānas priekšlikumā tas ir principiāli iekļauts, runājot par stabilitātes instrumentu, par ko noteikti vēl nāksies turpināt runāt. Šobrīd nav skaidra stādarbība starp civilo un militāro personālu un to, kāda loma šeit ir komisijai. Manuprāt, arī šai jomā ir nepieciešams nodrošināt personāla pārstāvību pēc jauktā principa. Šeit, manuprāt, ir skaidri jāvēro, lai dalību valstu bāžas attiecībā uz militāro jomu, lai šīs bāžas tiktu ņemtas vērā. Un mums jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs šeit, šajā jomā, nepārkāptu robežas. Jo padomē, mēs varam aptuveni iedomāties, kāda ir situācija. Mēs saprotam, ka ir jānodrošina elastība, bet te pašā laikā mums ir jābūt uzticībai, ka mēs šīs kompetences padomē varētu pieņemt, bet te pašā laikā padomēji arī ir jāuzticās komisija un mums, lai mēs nejauktu kopienas kompetenci. Un arī šeit ir jānodrošina šī, eh, šis jauktais princips, lai krīzes situācijā lai nu, varētu nodrošināt loģistikas palīdzību, piemēram, kā tas bija vajadzīgs Haiti gadījumā, lai nesanāktu tā, ka vienkārši tiek sūtīts konkrēto vietu un, un kompetences nav sadalītas un vienkārši tādēļ, ka tā ir vieglāk, bet ir ļoti svarīgi, lai tiešām šīs kompetences ir skaidri noteiktas. Man šķiet, ka šāda kompetenču aspekts ir ļoti svarīgs. Tikpat svarīgs arī pēdējais punkts, ko es labprāt pieminētu. Tas, manuprāt, piektais un sestais punkts. Tas ir jautājums par politisko kontroli. Pamatlīgumā ir fundamentāls aspekts, manuprāt, tas ir jāiekļauj arī šeit. Jā, politiskā kontrola netiek pienācīgi nodrošināta. Ir skaidri jāpasaka, kādos gadījumos ir nepieciešams uh, nodrošināt konsultācijas, kādos gadījumos šīs komitejas priekšā nāk pārstāvis vai pārstāvja pārstāvis, kas notiek ar slepeniem dokumentiem, kāds ir, uh, kādas ir procedūras visos šajos gadījumos. Manuprāt, visi šie jautājumi Visi šie jautājumi ir jāiekļauj pamatlīgumā ar komisiju, tā lai tur būtu iekļaut ļoti skaidri standarti, kas ir piemērojami arī šajā jomā. Un šeit, protams, rodas jautājums par to, kādos gadījumos ar mums ir jākonsultējas, piemēram, par ar misiju, mandātiem, stratēģiju, dokumentiem vai arī dokumentiem, kas pielīdzam ar stratēģijas dokumentiem. Un, manuprāt, uh, Arī šeit mums ir jāmeklē iespēja parakstīt saprašanās memorandu starp Eiropas parlamentu un Eštons kundze. Un es vēlos ļoti skaidri pateikt, ka mums, kas ir caurskatāma iestāde, mēs vēlamies, lai uh, padomu mūs uzklausa, jo bieži vien ir tā, ka mēs uzklausam padomu pat ļoti, bet viņi mūs tā nevisai. Nu jā. Ir daži jautājumi, par kuriem mēs runāsim tā personiski un vēlāk, bet uh, mums ir ļoti svarīgi, lai š, būtu vienošanās, lai būtu šī kritiskā masa. Varbūt uh, padomas regulā tas nav iekļauts, bet mums ir ļoti svarīgi, uh, lai mēs arī zinātu, kāda ir situācija. Tādā veidā varēsim attiecīgi padomas regulu labāk izvērtēt, jo varbūt uh, Atsevišķos gadījumos mums nav koplēmuma tiesības, bet uh, mums ir tiesības uz citu veidu procedūru, bet tad savukārt varbūt ir citas regulas, kur uh, mēs varam bloķēt procesu, un šeit vienkārši jāpasaka, šī ir, ir šī savstarpējā saikne, ir uh, savstarpējā atkarīga, atkarībā, un mēs tad varam attiecīgais frontēs pateikt, ka, nu, Tad, kad uh, notiek uh, sarunas par šā, šādām jomām, tad mums ir interesi varbūt citās jomās. Tas, to mēs varam arī pateikt. Lielas paldies! Kolēga Broka. Paldies Broka kungam. Un tagad pieteikušies Ferhofstada kungs, kas ir konstitucionāla lieta komitejas referents. Tad būs arī ēna referenti. Un tad, protams, ir pārējie deputāti, kas labprāt uzstātos. Nu, tad sāksim uzreiz ar Ferhofstadt Kongo. Un atgādināšu, ka ir tik daudz deputāta, kas labprāt runāt par šo jautājumu, tāpēc arī būsim disciplinēti un runāsim ne ilgāk par divām minūtēm. Man, protams, ir āmariņš, ko es labprāt izmantošu, bet labāk jau nē. Eh, pirmkārt, eh, kas būtu jādara, būtu jāpasvītro eh, tas, ko sacīja Brokungs. Kā jūs zināt, tie ir tie paši grozījumi, kas tiek iesniegt šeit, kas ir iesniegt mūsu konstitucionālu lietu komitejā, un tas notika šorīt. Un varu sacīt arī to, ka reakcija vispārīgi bija pozitīva grozījuma sakarā attiecībā uz Broka un manis piedāvātajiem grozījumiem konstitucionālo vietu komitejām. Otrkārt, un ļoti svarīgi, ir tas, es vēlos to pasvītrot arī šajos grozījumos, tā ir ārējās politikas konsekvence, ar, kas tiek garantīta šajā, šajos grozījumos. Piemēram, runājot par attīstības un sadarbības komiteju, mēs ar Broka kungu bijām šajā komitejā, viņu pieprasījums ir, lai mēs būtu konsekventi un lai nebūtu tā, ka tas, kas ir e, iestrādāts padomas priekšlikumos, e, horizontālā horizontālo tem, temati, tā, tie ir komisija, tālāk šeit mēs. Uh, Tad, kad runājam par geogrāfiskām lietām, e, tas ir ārējais e, dienests, tad mēs atkal pārējām pie citiem, bet tā atkal ir e, komisija. Tad mēs ar grozījumiem vēlamies no visa tā izvairīties. Mēs vēlamies atgriezties pie vienkāršošanas, lai viss, kas attiec uz programmēšanu, tas ir ārējais dienests, ieviešana komisijas dienesti un kā tas ir E, iespējams, tāpēc, ka pastāv saiknes starp komisiju un ārējās darbības dienestu. Patiesībā pamat filozofija e, grozījumos, un tāpēc arī mēs tos piedāvājam, ir tas tāpēc, ka e, šis dienests ietilpst budžeta trešajā iedaļā, tā ir vissvarīgākā komisijai iedalītā iedaļa. Un pēdējā piezīme priekšsēdētā ir tā, ka, ja nevajag izslēgt to, ka citi grozījumi būs eh, nepieciešami papildus tiem, ko mēs esam sagatavojuši tagad. Jo, jā, padomi nevar tādu vai citu iemeslu pēc tos pieņemt, es uzskatu, ka ir nepieciešami citi grozījumi, kuros tiek atgrieztas visas komisijas kopienas eh, kompetences komisijai. Un jautājums ir par to, vai ir nepieciešami citi papildu grozījumi, ir atkarīgs lielā mērā no e, padomes reakcijas attiecībā uz mūsu šodien piedāvātiem grozījumiem. Un es neizslēdzu to, ka būs nepieciešami pārskatīt šos grozījumus, un mēs e, at, atdosim daudz kompetenci attiecībā uz kaimiņu attiecību politiku citos jautājumus komisijai, jo patiesībā mēs nevaram veidot ārējās darbības dienestu un izmantot šo dienas darbību, lai, eh, lai eh, ne, nepiemērot kopienas darbību Eiropā. Un no tā mēs vēlamies eh, izvairīties. Paldies! Un nākošais runātājs Roberto Kvalkieri uz divām minūtēm līdz. Paldies, priekšsēdētāji! Es uzskatu, ka ir ļoti pozitīvs tas, ka e, piedāvāti ir grozījumi augstās pārstāvis priekšlikumiem. Tas ir struktūrēts dokuments, kurš ir pārņēmis daudzus ieteikumus no mūsu, ko mēs piedāvājam referentiem pēdējo dienu gaitā, Un sociālistu demokrātu grupa vienmēr ir apliecinājusi savu pragmatismu. Mēs uzskatām, ka labāk ir balstīties uz principu nevis eh, formulu. Ir nepieciešama pilna parlamentāra kontrole eh, atbilstībā ar tiem un darbiem, un ir nepieciešams garantēt arī kopienas dimensiju. Es šajā gadījumā domāju konkrēti par attīstības politiku. Es nerunāšu par ontoloģisku statusu jautājumu e, personālam ārējās darbības dienestā, bet es runāšu par parlamentārās kontrolas jautājumu. Šis dokuments ietver būtiskus elementus, kas ir nozīmīgi, kas ir saistīti ar papildu nolīgumiem, es domāju konkrēti par jautājumu par uzklausīšanām. No parlamenta puses delegāciju vadītājiem, eh, šo dienestu vadītājiem. Un eh, sadaļa, kas ir atvēlēta starp, inst, eh, starp institūciju nolīgumiem, arī ir nozīmīga. Tā ir oferma, reforma, kas būs ar specifiskām līnijām attiecībās dažā, konkrētām misijām, un tas ir viens no vissvarīgākajiem elementiem, runājot par kur parlaments arī var atsacīties sarunu laikā, tālāk runājot par starpvaldību dimensiju un uh, kopienas dimensiju. Jautājums ir sarežģīts. Dokumentā ir piedāvāta viena opcija. Eh, tas nozīmētu šo dienestu piestiprināšanu komisijai. Es domāju savukārt, ka jautājums par stratēģisku eh, orientāciju augstai pārstāvēji ir pārāk svarīgs attiecībā uz attīstības komisāru darbu, bet eh, mēs vēlētos sui generis, eh, generis dienesta eh, darbību, bet ņemot vērā atšķirīgas finansējumas. Tas ir jautājums, ko mēs vēlamies padziļināt, jo tagad mūsu pašreizējā pārdomās tālāk Lamsdorf kungs no liberāļiem. Paldies, priekšsēdētāji! Es ar lielu interesi izlasīju to, kas ir iekļauts šajā priekšlikumā, Broka kunga un Ferhofštāta kunga priekšlikumā. Un ļoti interesanti šeit redzēt, kāda ir saikne ar cita veida lēmumiem. Nu, runāšu konkrētāk, manuprāt, un man tiešām tas ir svarīgi, jo es pat uzskatu to par politisko kodolu attiecībā uz šī dienas darbību, kā būs ar krīzes situāciju, vai ir plānots drīzāk militāri rīkoties, vai arī drīzāk mēs iekļausim šo drošības un civilās iesaistīšanas komponenti. Manuprāt, šie aspekti ir, jā, ir jāaplūko ļoti rūpīgi. Jautājums ir, kā tas ir teikts, par īpatnību personāla specifikācijām, lai šīs specifikācijas būtu ļoti skaidri iekļautas, it īpaši, ja mēs runājam par militāro daļu skaidrs, ka amatpersonas, kas darbojas krīžu apkarošanas jomā, ārlietu dienestā, tad es varu teikt, ka saikne ar personāla regulējumu šeit arī būtu jāiekļauj ļoti konkrēti personāla statūtiem. Elmārs Broks ir teicis, un mēs kā varam redzēt, kā padome šeit ir piedāvājusi divas pārstāvis ģenerālsekretāram, tagad jau uh, ir meklēts risinājums, lai nebūtu šī tikai viens ģenerālsekretārs, kas ir tā kā, uh, kas var apturēt visu procesu vajadzības gadījumā, ja process tiek virzīts un viena persona trūkst, bet ir ļoti svarīgi, ka šeit ir iekļauts uh, politikas koordinācijas mehānisms. Šobrīd ir tā, ka šīs dienas tiek veidots, veidots kā uh, dažādu politisko aspektu salikums, un līdz ar to koordinācijas darbs ir ārkārtīgi svarīgs. Manuprāt, šeit ir ārkārtīgi svarīga loma arī mums. Paldies! Tempo perfekto per... Eh, Jūs ideāli ievērojat savu laiku. Un Lunačekas kundze, lūdzu. Uh, Mr. President, uh, Paldies, priekšsētāji. Pirmkārt vēlos teikt paldies Broka kungam, ka šai komitei bija iespēja iekļaut dažus komentārus vai piezīmes, ko mēs vēlējāmies, un tādēļ mēs uzskatām, ka patreizējais dokumenta variants ir daudz labāks, vismaz no mūsu viedokļa, un tādēļ paldies jums. Un es varu gandrīz pilnībā piekrist tam, ko Brokkungs jau ir teicis. Vienīgi vēlos norādīt nu, vienu vai otru komentāru un tad minēt vairākus jautājumus, kas mums ir būtiski. Viens ir politisko pārstāvniecību, un Brok kungs jums bija taisība, un Dožon kungs jums došana ir pastāsties par Kūperkunga komentāriem. Tas vienkārši pierāda, ka mums ir nepieciešama politiskā pārstāvniecība. Tāds nu fakts. Ir vairākas lietas, kas mums ir svarīgas par finanšu instrumentiem, ir ir svarīgi, lai atbildība par tiem būtu, un visās posmos tas būtu komisijai. Mums prāt tas ir ļoti svarīgi. Vēl viens jautājums eh, pagaidām nav atbildī, atbildes par pienākumiem, un varbūt tas tiks risināts ar personāla regulējumu, bet pagaidām tas pietrūkst. Jautājums viens par cilvēku tiesībām. Mēs esam priecīgi, ka būs atbildīgās iestādes par cilvēktiesībām visās delegācijās, bet pašā tekstā atsauties uz padomu, pagaidām tas nav pietiekami skaidri norādīts, un tas ir jāizdara, norādot, kādas problēmas ar cilvēktiesībām ir, un vai tas departaments vai nodaļa, kā tas konkrēti būs, pagaidām nav pilnībā skaidrs, un ja mums delegācijā ir demokrātijas cilvēktiesību kontaktpunkts, tad varbūt ir jānorāda, kas īstas ir direktorātas departaments vai kas cits. Vēl divi jautājumi. Mums ir svarīgi, ka ārējās darbības dienests būtu atvērts Nacionālo ministriju pārstāvjiem, ne tikai no diplomātiskajiem dienestiem, piemēram, cilvēkiem no attīstības ministrijām. Tas ir svarīgi, lai nodrošinātu labu ārējā darbības dienesta darbību, un mums ir prieks par to, kas ir iekļauts personālam, bet mums pietrūkst, ka ir nepieciešams vienkāršot darba kārtības jautājumus. Paldies, un goē grupas Šolts kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, šorīt jau apka komitejā esmu runājis par to, ka ļoti caurskatāmi notiek uh, sadarbība. Un esam runājuši par interfacing jautājumiem, kas ir sadarbība ar tādām jomām, Un šeit šī saikne ar tādiem ārlietu politikas instrumentiem, kas nav šīs, šī dienesta kompetencē, piemēram, tirzniecības politika. Un šeit es vēlos runāt par vienu būtisku aspektu, kas nav iekļauts šajā kopīgajā dokumentā. Vēlos runāt par uh, civilo konfliktu profilaksi. Eh, es atceros, ka agrāk bija doma par divām atsevišķām nodaļām - militārās iesaistīšanās un civilās iesaistīšanās nodaļā. Šobrīd nav līdz galam skaidrs. Jā, notiek krīze, un kā jau atceros, mums bija viedokļa apmaiņa ar ģenerālu sekretāru par konfliktu profilaksi, tad kurš tad būs atbildīgs par konfliktu profilaksi? Jo Ja es pareizi saprotu, Eštons kundze drīzāk uzskata, ka šeit ir jāizmanto militārie resursi, nevis diplomātiski civilie resursi. Manuprāt, labāk būtu izveidot atsevišķu nodaļu krīzes profi, krīžu profilaksei, uh, lai nebūtu visos gadījumos jāiesaistā tikai militārie spēki. Un tas ir saistīts ne tikai ar politisko kontroli, bet arī ar parla parlamentāro kontroli, un komisijai šeit, protams, ir sava loma par attīstības politiku. Jau daudz ar, tika runāts par uh, to, par ko tika runāts ar Deve komiteju, viedokļu apmaiņā. Es vēlos teikt, ka parlamentam ir ļoti uzmanīgi jāsako tam, lai mūsu tiesības tiktu ievērots. Jā, tik tiešām, kāda joma ir kopienas kompetence, lai šī joma nekādā gadījumā neizsprūk no parlamenta redzesloka. Paldies! E Paldies! Šajā, šajā punktā jautājums e, vārds ir Sala Franka kungam. Paldies Brokta kungam Manuprāt, viens punkts ir ārkārtīgi būtisks šajās debatēs, un es gribu pasvītrot to, ka politiskais lēmums un nolīgums starp ministriem un parlamentu ir pamats sarunām, un es domāju, ka Broka kungs mums ir norādījis, ka mēs nedrīkstam sniegt savu atzinumu par šo tēmatu, kamēr mēs nesam apmierinājuši parlamentu prasības. Uh, Eh, priekšsēdētāja projektē norādīts, ka eh, stāsies spēkā tad, kad tas tiek apstiprināts padomē. Eh, un mēnesi pēc apstiprināšanas augstā pārstāvja nāks klāt ar finanšu priekšteikumu. Es domāju, ka šeit mēs pieļautu kļūdu, ja mēs gribētu izspēlēt visas savas kārtas brīdī, kad parlamentam ir uh, jālemj par grozījumiem finanšu statusos. Tāpēc eh, ir ļoti būtisks tas, ko piedāvā Broka kungs, lai mēs nesniegtu atzinumu, kamēr mūs pilnībā nesam apmierināti attiecībā uz mūsu prasību eh, nosacījumiem. Es domāju, ka To pilnībā ir izpratuši Broka kungs un Verhofstāta kungs, un mums ir jāuzņemās pilna budžeta uh, un cita atbildība no augstās pārstāvs puses, un tad mēs varam nākt ar komentāru. Tālāk runājot par politiskās koordinācijas mehānismu, uh, 2b punktā būtu interesanti, lai parlaments ies, uh, varētu iekļaut šo int politiskās integrācijas mehānismu uh, Eh, cita starpā, lai augstā pārstāv savos eh, priekšlikumos mums norāda, ka konsultāsies ar parlamentu par būtiskiem ārējās eh, politikas aspektiem un lai šie jautājumi tiktu ņemti vērā no padomas puses, un tāpēc būtu ļoti noderīgi, lai parlaments varētu tikt iekļauts koordinācijas mehānismā. Tāpat arī es domāju, ka priekšlikumi ir pietiekami saprātīgi un ir nozīmīgi attiecībā uz ārējās darbības dienas komunitarizāciju. Paldies arī par to, ka ievērojat atvērētu, atvēlēto laiku Svobodas kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka dokuments tik tiešām ir kvalitatīvs. Par šo dokumentu varam diskutēt, man ir daži komentāri. Es pirms teikšu, ka es neesmu līdz galam pārliecināts, ka šī, šīs attiecības starp parlamentu un uh, pārstāvu, augsto pārstāvi, lai šīs attiecības būtu iekļautas tikai uh, vienošanās dokumentā. Man šķiet, ka labāk būtu iekļaut šeit tādus pamatprincipus, un tad šos principus varam iekļaut jau šajā dokumentā. Vēlāk, protams, kas būs nolīgums, tad runāsim ļoti konkrēti. Vēl viena lieta attiecības ar Eiropas komisiju, ar atsevišķiem komisāriem. Jā, manuprāt, šeit kopumā ir diezgan pareiza ievirze. Uh, Viens no būtiskākajiem aspektiem ir skaidri noteikti, par ko komisari ir atbildīgi. Treškārt vēlos teikt, ka 2b punkts esošajā formulējumā man visai patīk. Komisāri principā pārstāv savu nostāju. Es nevaru uzskatīt, ka komisāram ir tāda pati, tāds pats svars kā pārstāvim, jo pārstāvis ir pārstāvis, viņš ir Eštonas pārstāvis. Komisāriem uh, arī ir pārstāvības funkcija, bet komisāram ir arī sava funkcija, atsevišķa funkcija. Manuprāt, tas ir skaidri un vienkārši jāpasaka, ka koordinācija notiek starp Eštoni un komisāriem un koordinējot rīcību, tad, protams, ir jābūt klāt arī augstā līmeņa pārstāvim, bet nevar būt tā, ka komisārs un pārstāvis ir pilnīgi tas pats, tas būtu pret, pret principiālām nostādnēm. Nu, tas tā bija daži komentāri no manas puses, bet, kā jau teicu, kopumā dokumenta virzība un šo priekšlikumu virzība ir pozitīva. Bet lūdzu, 2b punktā runāsim ļoti uzmanīgi, būsim ļoti uzmanīgi. Runājot par parlamenta kontroli, kā teica kolēģis Sala Franka, mēs nevaram būt vienkārši kā viena no koordinējošām institūcijām, mums jānodrošina neatkarīga kontrola. Paldies! Grazie, la kolēga Autala. Paldies, Hautula kundzei vārds. Paldies. Lunačeka jau pieminēja cilvēktiesību jautājumu priekšlikumā, un es vēltos piešķirt nedaudz vairāk satura tam, ko viņa teica. Manuprāt, ir ļoti labi, ka parlaments ir vismaz tikpat apvienots kā padome un cilvēktiesību apakškomitejas vārdā es vēlos teikt, ka atvēlētā departamenta nostāja, ko mēs piedāvājam 4. pantā attiecībā uz cilvēktiesībām, ir, tam ir jābūt augsta līmeņa. Manuprāt, nav pareizi, ka mēs esam apmierināti ar situāciju, ka departaments ir uh, trešā līmeņa iestāde, kur tam nav, tā nav pietiekam daudz Uh, pilnvaru, lai sasniegtu augstākos lēmumu pieņemšanas līmeņus. Un tādēļ mums ir jāpiešķir augstāks pilnvars šīm orgānam neatkarīgi no tā ieņemtā līmeņa. Es vēlos arī atgādināt, ka uz doto brīdi vai līdz šim augstājas pārstāvis Solana kungs tika personīgi pārstāvēts cilvēktiesību jautājumos ar personīgo pārstāvi. Un nevajadzētu mums nonākt situācijā, ka cilvēktiesību pārstāvi valsts ir zemākā līmenī. Un mūsuprāt, šam organam jābūt ļoti skaidrām prioritātēm par integrāciju un cilvēktiesību iekļaušanu visās reģionālās politikās. Un Ferhofštats kungu runā klausoties, ir kļuva arvien uztrauktāk par to, ka padome var paturēt valstu politikas un atstāt horizontālos jautājumus komisijai. Un, manuprāt, tā arī būs problēma skatoties uz cilvēktiesību integrāciju. Un arī apmācība ir ļoti svarīgs jautājums. Ir jāpārliecinās, ka ir pietiekami daudz personāla šajā ziņā, lai nodrošinātu visu cilvēktiesību administrācijas apmācību. Paldies, Severin Severina kungam lūdzu. Jā, vēlos apsveikt abus kolēģus, abus referentus, kas šodien mums iepazīstināja savu dokumentu. Uzskatu, ka šis dokuments ir ļoti labs. Un mēs šobrīd esam tādā posmā, ka mums jāpieslīpē šis darbs, ar kā palīdzību mēs varēsim paust kopēju parlamenta nostāju attiecībā uz citām Eiropas institūcijām. Manuprāt, domāšanas, plānošanas vienotība uz doto brīdi tiek nodrošināta ar koordinētu politisko mehānismu, kas nodrošinās mums kopīgu skatījumu uz to, ko mēs vēlamies panākt un ko vēlamies darīt un kādi ir mūsu mērķi. Starp institūciju saskarne, kas nozīmē koordināciju starp dažādām institūcijām, kurām ir kopīga loma uh, vai lomu, ko tās var kopīgi spēlēt, un administratīvā koordinācija, kuru varbūt vajadzētu pilnveidot kā ģenerāla sekretariāta lomu. Budžeta dimensijai vajadzētu sekot šādam modelim. Manuprāt, kopība šī budžeta daļā ir jāskata plānošanas daļā, prezentācijas daļā un budžeta izpildes daļām. Es nerunāšu par mehānisma detaļām, bet es domāju, ka šāds budžeta plānošanas prezentācijas un izpildes mehānisms būtu jāveic kopīgā raksturā. Un domāju, ka galvenie vārdi, pēc kuriem jāskatās, vai mēs esam pareizi rīkojušies, ir caurskatāmība, atbildība, efektivitāte. Ja mēs varam izveidot mehānismus, kas ir caurspīdīgs, atbildīgs ar kopīgu viedokli un efektīvs, tad tas būs ļoti labi. Un beigās par 2B es vēlos Ferhofštat kungam un Brokungam piedāvāt grozījumu, kas man, es ceru, iekļaus arī Salā Franka un Svoboda kunga viedokļus. Paldies! Paldies! Vorski kungam vārds. Paldies, priekšsētāji. Pirmkārt, paldies abiem referentiem. Un man liels prieks, ka abas, abas komitejas ir sagatavojuši vienotu ziņojumu, un es ceru, ka arī cits komitejas seko šādai filosofiskai, politiskai filosofijai savā darbā. Šeit, šeit ir izdarīts mēģinājums nodrošināt kopīgu pieeju, nostiprinot šo dienestu kopienas metodā, metodē. Šāds kopienas, šāda kopienas pieeja nozīmē, ka tiek iesaistīts visas puses un darbs tiek sadalīts starp visām pusēm. Tādēļ es stingri atbalstu to, kas ir atspoguļots 7C punktā un 6.6 punktā par geogrāfisko pārstāvniecību un konkrētiem pasākumiem. Es domāju, ka stiprs ārējās darbības dienests būs ar tiesībām un pārstāvēs visas dalībvalstis un visus pilsoņus, un tam vajadzētu būt ar pla pēc iespējas plašāku pamatu, un būtu jāņem vērā arī viss iniciatīvas, kas, uz kurām balstās Eiropas ģeogrāfiskā daudzveidība. Un ceru, ka mēs varēsim panākt vienotu nostāju attiecībā uz padomi un būsim pārliecināti nostāju, lai iegūtu pēc iespējas vairāk tādu politisko filozofiju, kur mēs uzskatām par pareizu. Paldies, Loziņa kungam vārds. Paldies! Mūsu kolēģis Šalts jau ir runājis par uh, attīstības instrumentiem attīstības instrumenta koncepcija pēdējā laikā tiek ļoti rūpīgi pārbaudīta arī attīstības organizācija kontekstā. Un Lielbritānijas institūts ir lūdzis uh, kādu konsultāciju uzņēmumu pārbaudīt, vai attīstības instrumentu izmantošana atbilst uh, Lisabonas līgumam kancelēja Vaitam Keijas juristi uzskata, ka šeit ir skaidri jānosaka kompetences attīstības politika, kas eh, šeit netiek iekļaut. Un vēlos teikt, ka šeit šī ārējā dienesta darbība un ietekme ir būtu jāierobežo tik un vienīgi uz ārlietu politiku, savukārt attīstības attīstības aspekts netiek iekļauts uh, ārēja dienesta kompetencē. Tā tas ir teikt šajā ziņojumā. Manuprāt, juristu ziņojuma atzinumi būtu jāiekļauj mūsu izpratnē un jāsaprot, ka šīs juristu viedoklis atbalsta diezgan precīzi reāla situācija. Un šobrīd diskusijās par to netiek runāts. Vēl viena lieta attīstības komisāram tiek piešķirta attīstības instrumentu uzraudzības funkcija, taču šobrīd nav, nav precīzi noteikts, kādu uzraudzības funkciju viņš tieši pildīs, un tāpēc attīstības organizācijas uzskata, ka ja nebūs precizēta šī funkcija, tad, ja būs atšķirība starp attīstības komisāra viedokli un augstās pārstāvs viedokli, tad lēmumu, gala lēmumu pieņems tikai un vienīgi uh, augstā pārstāva. Bet, manuprāt, ir jomas, kas ir tieši attīstības komisāra kompetencē. Lūdzu, Fārmakungs. Um, SMD... Ja esmu koordinators budžeta komiteja, un tādēļ man ir jautājums saistībā ar finansiālo regulējumu Pirmkārt, man šķiet, ka mēs esam ļoti tuvu kādam kopīgai izpratnei, tādēļ man šis ziņums ļoti patīk. Un man patīk, ka jūs arī runājat par starp institūciju nolīgumu par budžeta jautājumiem, jo arī tas, manuprāt, ir jāmaina. Man ir jautājums Broka kungam tieši, jo, cik es sapratu no tulkojuma, jūs teicāt, ka tas ir jāuzskata par institūciju, kas atrodas komisijas iekšienē, bet tā ir tā kā pretruna, manuprāt. Vai nu tā ir ārpus vai iekšpus komisijas, ja tā ir iekšpus komisijas, tad tā ir aģentūra, un tad mums nav jāmaina finansiālais regulējums. Un, ja mēs to nesam kā institūciju, kāds rakstīts finansi, kā auditoru tiesu vai reģionu komiteju, tad tas ir jāraksta pirmajā punktā finansiālā regulējumā, un tam jābūt ar atsevišķu izpildu ziņojumu. Bet ja mēs to skatāmies tikai kā uz aģentūru, tad tad ir pavisam cita lieta, jo tad tas tiek iekļauts komisijā un mums nav jāmaina pirmais punkts finansuālajā regulējumā. Un ko jūs gribat? Vai jūs gribat teikt, ka tas būs, būs iestāde ar savu administratīvo budžetu, kas neiekļaujas trešajā iedaļā, bet ir citā iedaļā? Un vēl par operatīviem izdevumiem tas var tik skatīts komisijas ietvaros, bet ir viens no galvenajiem jautājumiem, kā mēs to skatāmies, vai uz atsevišķu organizāciju ar savu administratīvo budžetu, vai kā aģentūru komisijā. Vai jūs varētu lūdzu paskaidrot šo lietu? E Paldies, Kilan kungs, kā pēdējais runātājs lūdzu. Paldies, priekšsētāji. Es vēlos paust savu apmierinātība attiecībā uz šī darba panāktiem rezultātiem. Manuprāt, kolēģi Broks un Ferhofštats varētu tikt uzskatīt kā parlamentārie arhitekti šim jaunajam ļoti būtiskajam ārējiem dienestam Eiropas Savienībam. Un pirmais rezultāts ir ļoti labs līdzsvars starp ārējo dienestu un padomi, komisiju un parlamentu un kuriem šīs dienas būs atbild, atbildīgs gan par budžetu, gan par darbībām. Otra lieta, ko es vēlos teikt, geogrāfiskā līdzsvara risinājums un ārējā dienesta proporcijas. Un jaunievedums ir šeit tāds, ka tiek sasaistīts geogrāfiskais līdzsvars ar iespēju paplašināt dienestu darbības dienestā nacionālajiem diplomātiem. Tas nodrošina, ka šie diplomāti var pārstāvēt Eiropas Savienības intereses kopumā, kas ir ārkārtīgi būtiski. Un trešais sasniegums, manuprāt, ir budžets. Mums ir jānodrošina nepieciešamie līdzekļi šim diplomātiskajam un ārējo darbību dienestam. Ceturtais komentārs, ko vēlos izteikt, politikas koordinācijas mehānisms. Manuprāt, abi referenti ir uzsvēruši, ka nepieciešama lielāka koordinācija, un Eiropas ārējās darbības dienestā iekļaujot departamentu, kas atbildīgs par cilvēktiesībām un kontaktpunktus ārvalstu pārstāvniecībās, kas ir Eiropas Savienībai. Nu, es piekrīstu savai kolēģei ka šo pārstāvniecību pilnvaras attiecībā uz cilvēku tiesībām būtu konkrētāk jāizstrādā. Bet eh, līdz šim, manuprāt, rezultāts ir bijis ļoti labs. Paldies! Paldies, tagad vārds Kristofersonam. Viņš pārstāv augsto pārstāv un pēc tam vārds tiks dots Broka kungam. Yes, thank you very much and thank you for uh, giving me the... Paldies! Paldies, ka devāt manu vārdu un iespēju izteikt komentārus par to, ko ir teikuši deputāti šorīt. Pirmkārt, vēlos uzsvērt, ka mēs esam ļoti svarīgā procesa posmā. Mums ir padomas kopīgā nostāja un ir arī konsolidēta dokumenta versija par to, kā parlaments raugās uz nepieciešamajiem grozījumiem. Tas nozīmē, ka mēs esam tādā posmā, ka patiesas politiskas pārunas var notikt. Un Es izturos ļoti optimistiskā attiecībā uz šīm pārunām. Es pamanīju, ka arī Broka kungs minēja par vairākiem punktiem, ka tika ieviests izmaiņas, kas atbilst izmaiņām, ko veica padomu un kuras pilnībā atbalsta augstā pārstāve. Un tās tika īstenots pēc, iekļauts pēc neformālām sa saziņas ar parlamentu, tā kā mēs virzamies šajā darbā uz priekšu. Uh, un es neteiktu tik pesimistiski, ka nebūs iespējams saprātīgā laika posmā panākt vienošanos, un es uzsveru vārdu vienošanās ar Eiropas parlamentu par pamatlēmumu kontekstu. Jo, ja mums būs vienošanās ar parlamentu par pamatlēmumu, es neredzu, ka mums būtu obligāti jāgaida, kamēr šis lēmums stājas spēkā, un tikai tad būs gatavi citi elementi, un man tīpaši uztrauc šis personāla regulējums, jo konsultācijas ar personālu var paņemt diezgan daudz laika, un laiks ir ļoti sāpīgs jautājums šī procesā. Protams, ir arī atšķirīgi viedokļi, bet, lai panāktu vienošanos, mums ir jācenšas vienam otru saprast un eh, jācenšas arī saprast, ko pēc būtības mēs vēlamies panākt. Tad pēc, vairāk pēc būtības nekā teorētiski. Un kā piemērus var minēt debati par to, vai šī institūcija ir pievienota komisijai vai autonoma vai kāda citā veidā izpauzadīsies. Es vēlētos reiz visām reizēm kliedēt jau kādas šaubas par to, vai ārējās darbības dienas runās par kopienas lietām. Aši tā izmantos tādu pašu procedūru konsultācijās, dienas lēmumos, runājot ar kolēģiju, kas pieņems lēmumu kopīgi. Un tādā ziņā šis ārējās darbības dienas darbosies tāpat kā visi ģenerāla direktorāti komisija. Bet tas, ka mēs lūdzam zināmu neatkarību attiecībā uz budžetu un personālu, ir skaidrojums ar to, ka tāds bija politiskais uzstādījums no padomas puses, lai pieņemtu šādu plašu dienestu, kas uh, skatīs gan militāras operācijas, gan krīžu pārvaldību, gan citas lietas. Ja mēs nepieņemsim nosacītu neatkarību attiecībā uz budžetu un personāla jautājumiem, tad šāds politiskais uzstādījums nav efektīvs un mēs būsim pavisam citādāk situācijā. Bet es arī nesaprotu šo pastāvdāts jēdziens, ka ja š, mūsu budžets tiek iekļauts budžeta trešajā sadaļā, tad būs lielāka caurskatāmība nekā tad, ja tā būs kāda atsevišķa cita sadaļa. Manuprāt, būs tieši lielāka caurskatāmība, ja mūsu budžets būs citā sadaļā. Un es šeit runāju par administratīvo budžetu. Un ja mums tas būs atsevišķā sadaļā, tad būs pilnīga caurskatāmība attiecībā uz to, kāds personāls tiek izmantots ārējās darbības dienestā ja tā būs daļa no komisijas budžeta, tad tā būs kaut kāda nenoteikta maza daļiņa ļoti lielā personāla budžetā un nebūs iespējams lemt un izdarīt kādu ietekmu uz to, kā tas tiks kontrolēts. Jums, kā daļai no budžeta, lēmējvars būs lielāka vara tad, ja tas būs šis budžets būs kā atsevišķa sadaļa, nevis iekļauts komisijas kopējā budžetā. Es vēlētos arī aicināt uzmanību tos, kas uzskata, ka ir svarīgi, lai šīs ārējās darbības dienas būtu daļa no komisijas, jo tas radītu savu precedentu, jo ārējās darbības dienestā ir konkrēti darbinieki, mums ir arī militāri nosūtīti darbinieki un personas, kas tiek skatīts ar īpašiem statūtiem. Mums ir valstu diplomāti, kas darbosies šajā dienestā. Un būtu ļoti slikts precedents, ja mēs komisijas iekšienē radītu šādu organizāciju, kur dabūtu šādu darbinieku, un tas nebūtu labi, ja tas kļūtu par tādu kā normālu praksi. Un Nav šaubu, ka lielākā daļa no personāla tiks ņemt no komisijas. Lielākā daļa politiskās nodaļas nu, personāla tiks ņemta no komisija pēc patreizējiem aprēķiniem aptuveni 680 darbinieki tiks ņemti no komisijas dienestiem, no, gan no Briseles, gan no citām vietām. un varbūt maksimums 150 no, 150 no padomas sekretariāta. Tā kā mēs redzam, ka ir jau situācija, ka komisija ir visai iesaistīta. Ir arī citi jautājumi, bet eh, man šobrīd nav laika par tiem runāt. Paldies! Un tagad Broka kunga komentāri par to, kas ir teiks šīs debatēs. Lūdzu. Paldies! Paldies arī Kristofersona kungam, jo viņš skaidri norādīja, kur varētu būt tuvināšanas iespējas un kur ir iespējas konsultēties. To mēs arī darīsim nākamajās nedēļās un lūdzu nenovērtējiet parlamentu pārāk zemu, jo, jo nedomājiet, ka trešajā iedaļā mēs nevarēsim orientēties. Un tāpēc es vēlos teikt, ka mums ir ļoti skaidrs aspekts, skaidri norāda uz to, un ja mēs runājam par darbinieku statūtiem, nu tad arī citās jomās arī viss ir diezgan skaidrs, arī citās jomās sarunu virzībā ir tāda, ka mēs varbūt neatskamies no šīs kompleksās pieejas. Nu, Es, protams, neatbildēšu tagad ļoti konkrēti uz visu teikto, tāpēc man nāksies tādu veselu referātu nolas, nolasīt, bet tagad vienkārši runāšu vispārīgi. Tas, ko Geltērī kungs teica, ka mums ir jānodrošina parlamentārā kontrole un uh, uh, šī dienesta uh, integritāte. Protams, tas parlamentam ir īpaši svarīgi, un tas pats attiecas arī uz politisko koordinēšanu un dažādām kultūrām. Arī kolēģis Svoboda par to ir runājis Un šeit ir jābūt skaidrai norādījus to, ko dara komisāri, ko dara pārstāvi. Nu, redzēsim, kāda būs konkrēts priekšlikums šajā gadījumā. Protams, nedrīkst būt nekāda pārpratumi, jo komisāri, kad darbojas kā augstās pārstāvis pārstāvji, tad viņiem ir šī politiskā atbildība. Un nevar būt, ka šeit komisijas prerogatīvas tiek kādā veidā samazināts vai ietekmētas. Un tad atbilstoši komisijas tiesības tiek ierobežotas. Manuprāt, šī problēma jārisina kompleksi un, protams, un šeit es varu piekrist deputātiem, kas par to ir runājuši. Šeit ir jābūt ļoti skaidri formulējumam, varbūt varam to ierobežot. Šeit kolēģi Ferhoršstāt ļoti labi runājas. Šeit es tiešām vēlos ļoti skaidri pateikt, ka līdz šim mums ir sanācis, ka uh, referente sadarbos ļoti veiksmīgi līdz galam, tad mēs varam atbilstoši panākt kompromisu. Un to var darīt ne tikai referenti paši, bet arī atbilstoši komitejas, bet kopumā parlaments pārstāv vienotu viedokli sarunu gaitā, un līdz galam mēs tādu viedokli arī paturēsim. Lunačeks kundze teica, ka šie nacionālie diplomāti Tur ir jābūt arī personām no attīstības ministrijām. Nu jā, es zinu, ka dalību valsta galvaspilsētā jau notiek cīņas par to, kurš tad brauks uz Brisele. Un vēlreiz uzsvēršu, ka 2000 nacionālajie darbinieki, protams, saņems fantastisku atalgojumu, jo ir jānodrošina viņa neatkarība. Bet es dzirdēju, ka kāds to ir teicis, bet tas taču nav nopietni. Šalca kungs. Un arī Lozingas kundze to ir runājusi. Lēmumi paliek tur, kur paliek. Ja ir jāpieņem lēmums par attīstības politiku, tad šo lēmumu pieņem komisija. Augstā pārstāve sadarbojas ar attīstības komi komisāru, un viņi kopā lemj. Arī attīstības komisārs līdz šim nav lēmis viens pats. Lēmumi tiek pieņemti komisāru kolēģijā, un tā tas arī paliks arī nākotnē. Tas pats attiecās arī uz, kom, uz attīstības politiku. Tātad to nedarīs vai nu komisārs viens pats, vai no nu augstā pārstāve pati. Un es domāju, ka ja ir konflikts, tad ir šī komisāra kolēģija, kas lems. Un nebūs tā, ka, ja ir viedokļa atšķirība, tad augstā pārstāve tā, kas pieņem lēmumu, nē, tā būs komisija ar visus, visā sastāvā, kas pieņems attiecīgu lēmumu. Līdz ar to nav pareizi teikt, tā kā jūs citējat to pētījumu. Vēl viena lieta par kopīgo ārēju un drošības politiku un ārējās uh, politikas uh, pārstāvības aspektu mērķis, protams, ir stiprināt šo politiku, un tāpēc arī tiek veidots atsevišķi dienests. Kā dienestā ir teikts, ja tur arī komisijas uh, personāls darbojas, tad nevar būt tā, ka šis dienas darbojas tikai un vienīgi ārlietu politikas jomā. Šeit tā doma ir nodrošināt plašāku koordināciju, kā jūs pieminējāt, Lansdārfa kungs, par šīm divām kultūrām, kas ir jāsatovina, tā lai būtu konsekventa, kopīga politika. Bet, tad, protams, jāatceras, ka gala lēmums tiks pieņemts vai nu padomē, vai nu komisija atkarībā no lēmuma, un tāpēc arī jāņem ja vērā tas, ko teica Salafranka kungs. Es viņu kaut kā nesapratu tādā veidā, ka uh, eh, politika kas jomā parlaments pieņem lēmumu kopā ar izpildvaru. Tā nav. Parlaments lēma par budžetu un ratifikāciju. Tas tā tiešām ir. Bet, ja vien es pareizi sapratu, ko teica Lafranka kungs, tas, ka mūsu mērķis būtu panākt politikas koordināciju. Man šķiet, ka būtu prātīgi, lai Eiropas parlaments konsultatīvo funkciju nodrošinātu tādā veidā, lai Tajā brīdī, kad Perlam parlaments lēma par personāla jautājumus, ratifikāciju, budžetu, lai vienkārši visiem būtu vieglāk, lai visiem ir skaidrs, kāda ir parlamenta nostāja. Arī šajā konsultāciju procesā, lai parlaments būtu iesaistīts. Tas ir skaidri gaiši jāpasaka. Man šķiet, ka tā ir ļoti laba ideja. Un noteikti, ieviešot šo domu, mēs varam atbilstoši rīkoties, skaidri pateikt, kāds ir mūsu mērķis. Runāt par konsultācijām un informācijas plūsmu, šeit parlamenta viedoklis ir jāpasaka jau pašā sākumā, kad konsultatīvais process vēl tikai sācies, un tad uh, visiem būs skaidrs. Nu, piemēram, par Swiftu runājot, jā, jā, tas ir viens no tiem tādiem interesantākajiem instrumentiem, par ko mēs tagad runājam. Labs piemērs. Un Vienmēr jābūt absolūtai skaidrībai par to, ko domā parlaments. Dāmas un kungi, vēlos arī skaidri pateikt, ko īsti nozīmē sui generis. Uh, konsul, kons, konstitūcijas lieta komitejā par to arī runāts. Sui generis. Tātad sui generis pēc būtības nozīmē ārpus. Arī Olaf ir sui generis. Tā ir komisijas daļa, bet te pašā laikā politiskie komisijas lēmumu uz to neatiecas. To var tā izdarīt. Te pašā laikā var, var veidot atsevišķu institūciju, kas ir pirmais pants. Taču, ja mēs izmantojam institucionālo procesu, tad mēs veidojam atsevišķu aģentūru, kas vairs nav izpildvaras blokas daļa. Tas nozīmē, ka šeit tiek veidot pilnīgi atsevišķa institūcija, pilnīgi atsevišķa aģentūra. Un, protams, lai to darītu, mēs varam to pamatot, to var darīt, bet tad ir jābūt šim pamatojumam. Bet te pašā laikā, ja ir vēlme tieši tā rīkoties, tad lūdzu paskaidrojiet savu nostāju. Tā, lai parlaments varētu pieņemt šādu lēmumu pilnībā to izprast. Līdz šim īstenībā no Eštons kundze vai no padomas puses vēl nav ienākuši attiecīgi priekšlikumi. Kāpēc arī būtu nepieciešams veidot so generis un ārpus komisijas kaut ko veidot? Un šobrīd, kad mums notiek sarunas, un šeit Kristofersena kungs par to runājas par sesto punktu, viņš runājas par sesto budžeta iedaļu. Nu jā, arī tas ir skaidri jāpasaka, ka arī Normālajā budžetā var vienkārši izveidot atsevišķu iedeļu. Nu, tā ir drīzāk tā, tas ir drīzāk tāds uzticības jautājums. Jā, padom to tādā veidā saprot. Un tas nozīmē, ka te vairs nav iespēja tālāk turpināt sarunas. Ja mēs teiksim tā, ka mums ir nostāja tāda un tāda un nekāda tuvināšanas un kompromisa iespēja te nebūs, nu jā, nu tad vienkārši mūsu sarunas beigsies tajā pašā brīdī. Drīzāk mums ir jāvienojas par principiem, jāmeklē vienošanās, un kur nevar vienoties, un tad jāmeklē kompromiss. Paldies! Grazie, onorevole Brok. Il collega Verostat aveva chiesto. Paldies, kol Brok eh, kolēģis Broks, un ļoti īsi tagad izteiksies Verhofstāta kungs. Es gribēju tikai pasvītrot eh, arī Broka kungs sacīto par budžeta jautājumiem tātad. Uh, E, to, kas attiec uz trešo un sesto iedaļu. Nav tiesa, ka nevar veidot parlamentā pilnvaras, kā dienests ir iekļauts trešajā iedaļā. Pilnīgi pretēji. Trešajā iedaļā visparlamenta tiesības ir garantēts automātiski, tāpēc nav nepieciešams eh, vest cēros par šīm eh, parlamenta tiesībām. Tas tiek garantēts automātiski. Tas ir pirmkārt un otrkārt. To var paredzēt tādajādi, ka Eh, tas tiek veidots ļoti caurskatāmī, veidojot atsevišķu nodaļu trešajā iedaļā. Iespējas ir da dažādas. Eh, mēs runājam par 19. nodaļu, par 3b, par citām. Bet priekšrocība no tā visa ir, ka tas paliek vispārīgā budžeta kopienas sadaļām. Un tas nav nekas ārkārtējs, piemēram, uh, E, kopējā drošības ārpolitika. Kur tad tā atrodas? Tā ir trešajā sadaļā, tā nav. E, tā nav, ka būtu atsevišķā, atsevišķa iedaļa, kas atvēlēta drošības un ārpolitikai. Tādējā drošības un ārpolitika ir piemērs, arguments, kas būtu, e, kas būtu jāpiemin, lai norādītu, ka ir iespējams un vēlams iekļaut šo punktu trešajā iedaļā. Un pēdējais elements, ko, no, kā var, no kā mums būtu jābaidās, veidojot eh, budžetā atsevišķu sadaļu. Tas nozīmē, ka mēs veidotu precedentu, gigantisku precedentu nākotnē, jo katru reizi tiks sacīt, tad, kad būtu jāveido instances aģentūras, jā, redziet, mums ir ārējais darbības dienas, mēs varam darīt to pat. Eh, lūk, piemērs par divām aģentūrām, kas tiek veidotas finanšu uzraudzībai. Uh, Trīs aģentūras tiks apmaksātas daļēji no kopienas budžeta, daļēji no dalībvalstīm. 60% aģentūru, 60% apmaksā dalībvalstis. Kāda būs reakcija, ja mēs katru reizi izveidosim atsevišķu iedaļu, kad padomēji vai dalībvalstīm ir kaut kas sakāms kādā sakarā? Jā, bet, bet tas ir E, šis jautājums ir jāliek ārpus e, kopienas budžeta, jā, jāiekļauj ir atsevišķajā iedaļā. Un, ja mēs ieliksim ārējās darbības dienesta atsevišķā iedaļā pirmoreiz, tad turpmāk tas notiks katru reizi, kad e, padome vai, vai komisija iesaistīsies Eiropas Savienības politikā. Nākošais tas būs trim finanšu uzraudzības aģentūram, pēc tam mēs veidosim varbūt kādu, e, kādu enerģijas aģentūru, vēl ko citu, teiksim, jā, atkal šeit ir iesaistīta padomu, tātad atsevišķi iedaļu. Un mēs, mēs iztukšosim politikas Eiropas eh, Savienībā svītroju tās to trešās sadaļas. Nevaram sacīt, jā, lūk, padome šeit ir iesaistīta arī ārpolit, drošības un ārpolitikas jautājumos padome ir iesaistīta. Un vienalga eh, šīs, šis punkts ir trešajā iedaļā. Paldies! Ar, eh, un šeit es domāju, ka mēs varam pāriet pie nākamā eh, punkta. Es pateicos visiem runātājiem tagad jūsu uzstāšanās bija aizraujoša un debatas bija ļoti būtiskas. Un tagad mēs pārim pie nākamā punkta rezolūcijas priekšlikums par situāciju Bosnijā un Hercegovinā. Ir otrā reize jau, kad mēs runājam par šo rezolūcijas projektu. Mūsu komiteja jau ir organizējusi padziļinātas debats par dažādiem uh, Eh, tematiem, ko ir pieminējis Pakas kundze. Un eh, šobrīd ir runa par grozījumiem 194 grozījumiem, kas ir piedāvāti mūsu ziņojuma tekstam, ko sagatavojas Pakas kundze. Un, dārgie kolēģi, es lūgtu tagad eh, ievērot klusumu, lai mēs varētu turpināt diskusijas. Pēc šodienas sanāksmēm referenti tiksies ar ēnu referentiem, lai sagatavotu kompromisu grozījumus, un es viņiem arī nekavējuši došu vārdu. Labi, nīštas. Cienījamie kolēģi, es domāju, ka nav vajadzība tagad par šo ziņām ļoti gari un plaši runāt, jo gal galā vienreiz diskusijā ir notikusi, un visi kolēģi, kuriem bija interese, viņi ir iesnieguši savu grozījumi. Simtu. 100... 94 grozījumi, un jūs jau saprotat, ka nav nemaz tik viegli salikt šos grozījumus attiecīgi, tā lai visas intereses tiks ievērotas. Tas nozīmē, ka visi grozījumi netiks iestrādāti, tāpēc arī meklēsim kompromisu, un Strasbūras nedēļā es mēģināšu kolēģis iepazīstināt ar kompromisiem. Esam saņēmuši grozījumus, kas tik tiešām uzlabos šo ziņojumu jo līdz šīm ziņojumā vienkārši nebija atsaucis uz kādiem atsevišķiem jautājumiem. Cienījamie kolēģi, nu pietiek pļāpāt. Scortese nei confronti della relatrice questo rumore, questo baccano. So, also wir... Priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, esiet jauki pret mūsu referentu un nerunājiet skaļi. Jautājums par masu mēdījiem līdz šim netika iekļauts, saka referente. Uh, Un daži grozījumi tik tiešām ir par to, mēs to noteikti iekļausim. Tad arī jautājums par uh, tieslietu jomu, uh, korupcijas apkarošanu, visi šie jautājumi, tas ir pats par sevi, protams, tas ir jāiekļauj. Un mēs mēģināsim šeit rast labu kompromisu. Bija arī daži grozījumi, kas vispār neņem vērā faktus, kas vienkārši saka, ka visu vajag svītrot un miers, nu, manuprāt, vairākums nevarēs atbalstīt šādu nostāju. Ir jāpadomā, protams, arī par to, ka ir iesniegti atsevišķi grozījumi un varbūt nāksies ņemt vērā. Un es zinu, ka visticamāk būs arī daži mutiski grozījumi meklēt kompromisa risinājumus. Nu, piemēram, Esam pieminējuši, ka dažas valstis, kas joprojām nav ratificējušas šos dokumentus, bet dažas valsts pa šo laiku jau ir ratificējušas. Nu, tāpēc arī, ja mēs kaut ko tādu pieminām, jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Tad dažas lietas mums ir jābūt absolūti uzmanīgiem. Ja mēs runājam par minoritātēm, tad ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem. Es zinu, ka visas minoritātes skaidri vārdā nosaukt, tas tiešām nemaz nav viegli, un es domāju, ka nav nemaz tik labi tā katru minoritāti atsevišķi pieminēt. Varbūt drīzāk mēs varam ziņojumā runāt kopumā par minoritātēm un par nepareizu attieksmi, nevis tagad vārdā uzskaitīt katru minoritāti, jo tādā veidā mums būs problēmas ar uh, balsojumu. Cienījamie kolēģi, nu paklusajiet lūdzu. Atsevišķās vietās esam minējuši vārdus, tik tiešām nosaukumus, bet, kā jau teicu, labāk cilvēkus nesaukt vārdā, bet drīzāk runāt par mm, institūciju, piemēram, teikt prezidents un premjerministrs, nevis saukt šo cilvēku vārdā, jo svarīgākais, protams, runāt par funkciju, nevis par konkrētu personu, kas šo funkciju šobrīd pilda un tāpēc arī es šeit paskatīšos uz atsevišķiem grozījumiem, bet, kā jau teicu, vārdi uzvārdi būtu jāsvietro, vienkārši jāpiemina šī cilvēka funkcija, jo ir svarīgi būt pietiekami neitrāliem. Gal galā noteikti būs problēmas, nevarēsim iekļaut pilnīgi visus grozījumu priekšlikumus, bet, nu, kā jau teicu, lielākā daļa priekšlikumu ir tīri kvalitatīvi un visticamāk rītdien meklēšu kompromisus, uh, nosūtīšu jums kompromisu priekšlikumus un lai mēs varēsim jau laikus vienoties un tad tiksimies Strasbūrā un izrunāsim vēlreiz. Protams, radīsies problēmas jautājumā par augsto pārstāvi. Es būšu ļoti piesardzīgi, meklēšu tādu neitrālu formulējumu un visticamāk nāksies pie uh, kopīgā risinājuma. Um, bēgļu atpakaļ atgriešana, jā, par šo jautājumu runāšu daudz deputātu un patēries mīkļāvusi. Uh, Jautājums par Srebrenicu arī līdz šim manā ziņojumā nekas nebija runāts par Srebrenicu, bet daži referenti, ēnu referenti, labprāt gribētu par šo jautājumu runāt, un visticamāk nāksies arī Srebrenicu jautājumam veltīt dažas rinkopas. Un es ceru, ka tie kolēģi, kas ir piedāvājuši Srebrenicas pieminēšanu. Šiem kolēģiem ir taisnība, bet, manuprāt, nedrīkst vienkārši atsevišķi par šo runāt, bet skaidri norādīt uz saikni uh, ar situāciju Her uh, Hercegovinā un uh, uh, Bosnijā. Tiešām nav, protams, uh, viegli strādāt ar 194 grozījumiem, bet te pašā laikā varam redzēt, cik liela interese. Par vīzu režīmu atvieglošanu arī šeit daudz kolēģi ir iesnieguši grozījumu priekšlikumus. Mēģināsim noformulēt to visu tādā veidā, lai mēs rīkotos un rakstīt šeit saskaņā ar faktiem, lai nebūtu nekādu pārpratumu, jo man šķiet situācija ir labāka nekā uzskata daži, bet, nu, diemžēl nav tik laba, kā uzskata daži citi. Tāpēc meklēsim zelta vidusceļu. Par cilvēku tirzniecību arī ir grozījumos tiek runāts un šeit Bosnija Hercegovina izskatās tāda ļoti īpaša valsts šajā ziņā, jo uh, šī valsts kļūs par izcelsmu, par tranzīta valsti, gan arī uh, par uh, uh, mērķa valsti, bet īstenībā tā tas nav. Mūsu informācija uh, norāda uz to, ka lielākoties tā ir izcelsmes valsts uh, cilvēku tirzniecības upuriem, līdz ar to jābūt ļoti piesardzīgiem ar formulējumiem. Un, manuprāt, ir skaidri arī jāpasaka, ka Hercegovina tagad ir aicināta uh, uzsākt sarunas pār rīcības plānu NATO, uh, tad visticamāk mēs šo domu šeit iekļausim, redzēsim, kā situācija mainīsies turpmākajās trīs nedēļās. Nu, tas arī būtu viss no manas puses, un es ceru, ka kolēģiem nebūs uh, iebildumu vismaz par procedūru, un es domāju, ka kompromisa priekšlikumos jūs varēsiet atbilstoši saskatīt arī savas idejas. Lielas paldies! Jā, tagad uzklausīsim ēnu referentus. Sargentīni pirmā. Paldies priekšētājiem, paldies Pak kundzei par skaidrojumiem. Un es varu piekrist Pakas kundzei, ka Bosnijas rezolūcija izstās ļoti labi un ir uzlapot. Un uzmanība, kas pievērsta neatkarīgiem masaziņas līdzekļiem, ir ļoti svarīga mūsu grupai, tātad zaļajiem. Tomēr mums ir jautājumi jūs teicāt, ka jūs nevēlaties minēt vārdus. Par kādiem vārdiem mēs runājam? Vai mēs runājam par cilvēkiem, vai mēs runājam par to, ka mēs nosauktu pret diskriminācijas grupas, kas ir neaizsargātas Bosnijā un Hercegovinā. Mēs esam iesnieguši grozījumus attiecībā uz homoseksuāļu, transseksuāļu aizsardzību attiecībā uz debati, kas varbūt nevar sevi nosaukt par daļu no viena no etniskajām grupām Bosnijā un Hercegovinā. Ja mēs vēlamies labu procedūru ar Bosniju Hercegovinu, tad tajā procesē, ar kur viņi mēģina kļūt par dalību valsti, tad ir jārunā pilnīgi skaidru valodu un jāsaka, kāda ir mūsu standarti, un daļa no tā ir arī pret diskrimināciju. Nu, es esmu pārliecināts, ka šeit mēs risinājumu atradīsim. Pagājušo nedēļu Pilsonisko brīvību komitejā, kur tika runāts par vīzu atvieglojumu Bosnijā, mēs runājam par Bosnijas sasniegto progresu, eh, tika saskatīti vairāki trūkumi, bet man ir liels cerības, ka Bosnija Hercegovina novērsīs eh, šīs nepilnības procedūrās, lai nodrošinātu vīzu režīmu atvieglojumus jau šogad pēc vasaras, diemž, Žēl, tas būs pēc vasaras. Tomēr vīzas, vīzu režīmu atvieglojumi tīpaši bosniekiem ceļot brīvi uz Eiropas Savienību, eh, manuprāt, tas ir ļoti liels solis uz priekšu šī reģiona stabilizēšanai. Paldies Paks kundzei, un es eh, gaidu mūsu pārunas nākamnedēļ, lai panāktu eh, vienošanos. Paldies. Posku kundze no sociālistu grupas lūdzu. Paldies. Visu pirmām kārtām vēlos teikt paldies Paks kundzei par to, ka viņa iepazīstināja ar to, kādu grozījumu ir iesniegt ziņojumam. Manuprāt, mēs panāksim ļoti labu rezultātu. Ir vairākas lietas, kas ir jāpievieno eh, ziņojumam, lai tas sniegtu pilnīgāku ainu. No SMD skatu viedokļa mēs esam iesnieguši vairākus grozījumus par, piemēram, ekonomisko integrāciju, eh, jauniešu nodarbinātību un eh, sociālo iesaistīšanu. Mūsuprāt, tie ir ļoti brūtiski elementi runājot par dažādo Bosnijas etnisko grupu integrācijas procesu. Arī Eiropas Savienībā viss sākās balstoties uz ekonomisko sadarbību. Reformas saistībā ar mazākumu tautībām ir lieta, par ko Paks kundze ir runājusi. Un šajā sakarā mums ir jautājums, un es ceru, ka jūs varēsiet atbildēt. Jūs teicāt, ka visām mazākumu tautībām ir jābūt minētām kā vienai grupai, nevis jāmin atsevišķi, ja jūs, piemēram, runājat par romu tautību, kas ir tieši minēti grozījumos, tad jāsaka, ka viņiem ir ļoti konkrēts problēmu loks, kas ir aktuāls un eh, tas ir izplatīts visā Eiropā. Un, ja jūs runājat par mazākumu tautībām kā vienu grupu, jūs zaudējat uh, eh, fokusu uz tādām grupām kā Romā. Uh, tautību, bet mēs domājam arī par eh, citām grupām, piemēram, par sievietēm. Ja mēs runājam par grozījumu Bosnijas konstitūcijā, manuprāt, cilvēktiesību tiesa jau skaidri pateica, ka patreizējā konstitūcija ir visai diskriminējoša. Jūs runājat arī par uh, iekšēji pārvietotajām. Ir nepieciešams rast risinājumu šajā jautājumā, jo ir tūkstošiem cilvēku, kas nevar atgriezties savās mājvietās. Un beigās par vīzu režīmu atvieglošanu cerams, ka par to mēs panāksim vienošanos vēl pirms vēlēšanām oktobrī. Jā, esam uzklausījuši visus ēnu referentus un tagad atveru dodu vārdu debatēm. Izabričs kundzei vārds. Jag ska försöka fatta mig väldigt kort. Tack Doris för det utmärkta. Paldies, izteikšos pēc iespējas kodolīgāk. Paldies Dorisa par ļoti labi sagatavotu tekstu. Es biju ļoti apmierināts jau pirmajā lasījumā, un ir vairāki komentāri, kas mums ir sākāmi. Un es ceru, ka mēs panāksim kompromisu runājot par juridiskiem jautājumiem, skatot mazākumtautību problēmas, plašiņu līdzekļu brīvību, vides jautājumus, jautājums, par kuriem nav daudz pretrunu. Un manuprāt, ir ļoti daudz grozījumu, par kuriem ir iespējams panākt kompromisu, bet es atbalstītu oriģinālu tekstu attiecībā uz vairākiem jautājumiem, kur lietas jāsauc īstajos vārdos. Ir svarīgi, lai mēs nepakļautos spiedienam šajās vietās. Mēs jau iepriekšējās rezolūcijās par Bosniju esam izteikuši priekšlikumus un esam izveidojuši ļoti svarīgu un ļoti labu tekstu. Uh, un svarīgākajās vietās ir svarīgi uzsvērt kritiku, tas ir neatņemams mūsu darba elements. Mums ir jāpauž kritika tad, kad tā ir atbilstoša, un mēs nedrīkstam pakļauties spiedienam no konkrētām pusēm, tā kā Dorisai vajadzētu pieturēties pie sava viedokļa un atturēties no. Nu, ļoti lielām izmaiņām, jo ja mēs tikai tādu daļēju kritiku izsakām, tad ir pēdējais laiks runāt un teikt pilnīgi visu, jo Bosnijā tuvojas vēlēšanās un mums vēlēšanas, un mums ir jāpauž savu neapmierinātību par tām jomām, kur ir kādi trūkumi. Paldies! Angurakis kungs, lūdzu. Pre η ομάδα μας θα καταψηφίσει. Paldies, priekšsēdētāji. Mana grupa balsos pret šo e, rezolūciju, neraugoties uz grozījumiem, kas ir iesniegti, jo grozījumi nerisina problēma, e, problēmas, kas ir galvenās valstī. Uh, Eh, kas ir Eiropas eh, Savienības kolonizācijas politika, kura nedod Bosnijas Hercegovinas tautai kļūt par eh, su, suverēniem savā valstī. Mēs uzskatām, ka Eiropas parlaments pieprasa izbeigt militāro klātbūtni Bosnijā Hercegovinā un ir nepieciešams, lai parlaments pieprasītu slēgt apvienoto nāciju augstā pārstāvu biroju sākot ar šo brīdi un Eiropas Savienības īpašā pārstāvu biroju. Es domāju, ka kamēr šie jautājumi netiks risināti, tikmēr Pākas kundzes pieminētās problēmas, kas pastāv šajā valstī, tikai pasliktināsies, un to mēs varēsim pēc dažiem gadiem konstatēt, ka situācija krietni pasliktināsies, jo nevajag bāzt galvas miltīs, mēs nevaram risināt Bosnijas Hercegovinas problēmu, nodarbojoties ar vīzu liberalizāciju un un uh, dodot iespēju šiem šo valstu pilsoņu brīvi pārvietoties. Referentus norāda, ka mēs varam risināt šo valstu problēmas, un tas ir iemesls, kāpēc mēs dodam iespēju šiem cilvēkiem ceļot uz Eiropas Savienību, uzlabot viņu dzīves. Mūsuprāt, šīs instances ir jāslēdz un E, tautai e, dot iespēju ņemt e, savās rokās nākot. Nākošais runātais kolēģis Kāčins. Paldies priekšsēdētājiem. Spāk za kurikno. Ievadā vēlos sveikt savu kolēģi Paku par ļoti profesionālu ziņojumu. Savā ziņā šis ziņojums atspoguļo viņas ilgtermiņa darbu ar šo valsti. Vēlos pievērst jūsu uzmanību vienam faktam, proti Bosnija Hercegovina šeit ir attēlota kā pilnībā funkcionāla valsts, kā ne pastāvīgā dalībniece ANO drošības padomē, Bosnija Hercegovina ir iesaistītas planētai svarīgu lēmumu pieņemšanā. Un to gan nevarētu teikt pēc viņu, pēc viņu darbībām drošības padomu nevarētu teikt, ka tā nav funkcionāla valsts. Mums ir jāsaka politiķiem Bosnijā, ka ja viņi var tik e, efektīvi un veiksmīgi darboties globālā līmenī, tad viņiem tikpat labi jādarbojas arī vietējā līmenī. Mums ir jāapsveic viņu par rīcības plānu, kas ļauj Bosnijai un Hercegovinai virzīties uz NATO Tas ir ļoti liels sasniegums un radījis labākus apstākļus progresa sasniegšanai Bosnijā pēc vēlēšanām. Bet uz doto brīdi visvairāk uztrauc tā retorika, kas izskan Bosnijā Hercegovinā. Pāris dienas apakaļ es biju vienkārši šokēts redzēt tiešajā pārraidē Republikas Perska paziņojumu kādā basketbola spēlē, kurā viņš bija ieradies ārpus protokola, un viņam jautāja, ko vi, viņš atbalstītu, ja finālā piedalot uz Bosnijas Hercegovinas un Horvātijas komandas. Un viņš bez vilcināšanās teica, ka viņš atbalstītu Horvātijas komandas, tāpēc, ka viņš nevisai e, nav liels līdzjutējs Bosnijai un Hercegovinai. Es nezinu nevienu citu valsti, uh, Eiropā, kur augstākās izpildvaras pārstāvis, jebkurā reģionā varētu pateikt ko tādu un joprojām aktīvi un dzīvi darboties politikā šajā valstī. Tas ir nepiedienīgi, tas neatbilst nekādām politikas normām. Tas viena lieta ir ienīst pašam savu valsti, bet šāds gājiens ir necieņa pret politisko sistēmu un Eiropas civilizāciju. Šāda provokācija un šādi indīgi izteicieni rada nevajadzīgu kaitējumu kaimiņu valstīs, ne tikai Bosnijā, Hercegovinā. Un tādēļ tas ir jānosoda. Vēl minēšu divas lietas. Retorika par cietušajiem Balkānu karā šo retoriku ļaunprātīgi izmanto, lai iegūtu politiskas privilēģijas, tiek izveidot jauni pieminekļi, tiek atsaukti jauni un jauni upuri, bet tas viss tiek darīts tikai tādēļ, ka tuvojas vēlēšanās un arī vēlēšanas, un tādēļ tas ir jānosod. Un es novēlu lielu veiksmu Sarajevo konferencē, kas notiks 2. jūnijā Un ja Bosnijā pastāv iespēja vienoties par to, kā šī valsts var tuv, kļūt tuvāka Eiropai, tad ir pilnīgi vērts atbalstīt šādas iniciatīvas. Tālēk kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es arī vēlos sveikt Paka kundzi par padarīto darbu, tāpat kā to darīja mani kolēģi. Ir eh, skaidrs, ka viņa ir guvusi ļoti lielu pieredzi darbojoties šajā reģionā. Ir ļoti pozitīvi līdz ar to, ka viss parlaments var gūt labumu no viņas pieredzes. Pirmais uh, eh, dokumentu projekts bija jau ļoti labs, un tagad tas ir kļuvis vēl labāks. Šodien mēs atzīmējam 30. gada dienu kopš maršala Tito nāvis. Mēs vēl daži no mums atceramies, kāds bija viņas personības kults, bet tikai desmit gadi bija vajadzīgi pēc šī politiķa nāvis un Dienvidslāvija izjuka un lielākais upuris šajā situācijā ir Bosnijas Hercegovinas pilsoņi. Tādēļ mums ir jāapzinās, ka mums ir pienākums visiem mums, kas var palīdzēt Bosnijai. Visiem mums ir ļoti liela atbildība. Es īsti nesaprotu mūsu kolēģis no galēji kreisā spārna, kas uzskata, ka Bosnija ir jāatstāja tās pašas ziņā. Vajag Bosnijai pietiek spēki izkļūt no šāda disintegrācijas procesa, kāds šobrīd šajā valstī noris, vai tai pietiek daudz spēka un spēju panākt samierinājumu, beigt eh, izdarīt stereotipus un nostāties uz ceļa, kas ved pie iecietības un savstarpējas sapratnes. Diemžēl, manuprāt, šādas spēka Bosnijai šobrīd nav, un tādēļ mums ir jāpalīdz Bosnijai ar kādiem līdzekļiem, kādi ir mūsu rīcībā. Šī rezolūcija ir ļoti laba, kā jau es teicu, jo tur tiek skatīts apakšsistēmas plašiņas līdzekļu um, korupcijas mazākumtautības jautājumi. Un vēlos izsvērt, uzsvērt vēl vienu lietu. Mums ir jāizveido bezvīzu režīms ar Bosniju un jāpalīdz izglītības nozarē. Mums ir jāpalīdz izglītot jauniešus Bosnijā, jauniešus, kas palīdzēs Bosnijai nostāties uz īstā ceļa. Paldies tālērkungam. Un tagad paplašinās ģenerāla direktora vārds. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Mēs eh, arī gribētu Eh, sniegt eh, savu devumu šī ziņojuma bagātināšanu ar divām piezīmēm. Viena attiecas uz eh, Bosnijas Hercegovinas konstitūciju, kura ir pretrunā ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju, un arī ar SA nolīguma otro pantu, un mēs varētu šo šo arī norādīt. Otra piezīme attiecas uz vīzas liberalizācijas procedūru. Kopš um, tā kā kritēriji nav um, pilnībā īstenot, būtu labi, ja varētu pamudināt varas iestādes, lai tās pabeigtu savu mājas darbu. Un pēdējie apsvērumi referentei Pārkas kundzei. Paldies e, par ieteikumiem Botskurts kundze e, Nodarbinātība un ekonomiskā attīstība ir svarīga, bet šim nolūkam ir nepieciešams iekšējs tirgus, un šajās valstīs nav iekšējā tirgus. Tas ir neticami. Also... Un tas padara darbietu izveidošanu apgrūtinātu. Un mēs to sagaidām no politikas uz vietām. Man tāpat arī Es apzinos, ka nepieciešams, piemēram, atbalsts e, īpaši Romu minoritātēm. Sievietes Botskurs kundze, diemžēl, nav minoritāte, bet gan pusi no iedzīvotājiem. Gan šajā valstī, gan citur. Tālāk uzbrukumi homoseksuāļiem, vai visu vajadzētu uzskaitīt vai nē. Nevar pateikt, konstitūcijas jautājums. Es par to esmu jau runājis, tas ir nozīmīgi. Tālāk Mirela kungs, ko pieminēja. Eiropas cilvēka tiesību tiesas jautājums. Dažkārt tiek norādīts, ka tas ir jādara pirms vēlēšanām, bet, ja mēs skatām situāciju ciešāk, tad mēs redzam, ka līdz vēlēšanām laiks vairs nav atlicis. Mēs to pieprasām, Irekungs, taču es domāju, ka būs ļoti grūti. Uh, noturiet mūsu pozīcijas, jo tāda, kad mēs būsim apstiprinājuši visu, būs jūnijas un līdz vēlēšanām būs palikuši 3-4 mēneši. Mēs varam vēlēties daudz, bet es neesmu pārliecināti, ka mēs varēsim vispār nākt. Diemžēl mēs esam palaiduši garām pārāk daudz laika. Komunistu kolēģiem es gribētu sacīt sekojošām. Doma par palīdzību šai valstī apliecina solidaritāti. Mēs varam runāt arī par Grieķiju, varbūt mēģināt atstāt baznīcu cie, ciema vidū. Tā ir vieta, no kurienes var dot, piešķirt palīdzību. Katrā ziņā mēs daram visu, lai palīdzētu šai valstī nostāties uz kājām. Varbūt mēs nesam bijuši pietiekami stingri, bet tas ir norādīts manā ziņojumā. Ziņojumā nav norādīts tas, ka. Uh, varēs šo valsti mainīt tikai ar vīzu režīmu liberalizāciju. Nē, tā tas nav. Pateicoties šādai liberalizācijai, cilvēkiem būs mazāk mazvērtības kompleksu, jo tie var ceļot. Problēma ir tā, ka Bosnijā Hercegovinā ir e, trīs lielas tautas. Horvāti attīstīs gadījumu. Uh, eh, uh, eh, eh, galu galā sanāk tā, ka divas, divas, divu nāciju pārstāv varētu ceļot un viens nē. Tas būtu liels trieciens. Es nedomāju, ka mēs varam pārāk daudz mainīt ar šo ziņojumu, bet mēs varam sniegt citu atzinumu un es gribētu jums lūgt man palīdzēt un precīzi formulēt mūsu idejas, lai mēs nepaliktu neskaidru deklarāciju līmenī, un tas arī neko nevarētu dot iedzīvotājiem, kuri mums uzticas. Ziņojumā es aicinu iedzīvotājus pirms e, tie dodas vēlēt, jo, ja tie vēlēt nedosies, tādā gadījumā tiks ievēlēts tie, kuri nodarbošies tīri, tīri propaganda. Es domāju, ka dodoties izpildīt savu pielā, pienākumu, mēs varēsim daudz vieglāk es, eh, eh, panākt eh, savu uzdevumu. Varbūt tas būs, tas apgrūtinās valdības veidošanu, bet iespējams, ka politiķi vairāk domās ne tikai par savām, bet arī par tautas interesēm. Paldies! Es domāju, ka mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Svobodas kungs, vai jūs vēlēt, eh, gribēties kaut ko ko vēl komentēt? Ir jābalso par pareizajiem cilvēkiem. Ne tikai vienkārši balsot, bet arī jānobalso par īstajiem. Un tas attiecas uz pilnīgi visiem, saka priekšsēdētājs. Un mēs tagad pārējām pie rezolūcijas par Eiropas integrācijas procesu Kosovā. Pirmā viedokļa apmaiņa ar Ulriki Lunačeku, mūsu referenti. Balkānu darba grupa jau ir skatījusi šo jautājumu. Un pēc šīs diskusijas referente nāca klajā ar dažiem precizējumiem, un pirms viņai tiek dots vārds, un pirms tiek dots vārds Loničai Kodzei, es gribētu izmantot iespējams atgādināt, ka Šodien pēcpusdienā mēs uzņemsim Kosovas ārlietu ministru Skenderu Isenī. Lunačeks, kundze, jums vārds. And, uh, yeah, can... Paldies, priekšsētāji. Un es ceru, ka atlikušās 30 minūtes mēs ļoti labi varēsim izmantot, lai es varētu iepazīstināt ar ziņojumu un uzzināt arī, kas kolēģiem sakāms par to, un ko jūs varat pieņemt un ko nē un kas, e, kādas problēmas jūs saskatāt. Tad ziņojumā, kā jau priekšētāja kungs teica, mēs to jau skatījām Balkānu darba grupā un dažus no secinājumiem no šīs diskusijas iekļāvusi. Un galvenais mērķis man bija teikt, ka desmitais gads ir ļoti būtisks Kosovā visām pusēm, gan valdībām, gan pārējām iesaistītajām pusēm, jo aptuveni divus gadus pēc neatkarības ir ļoti svarīgi uh, Kosovas pilsoņiem apjaust, ka visas lietas turpinās, gan ikdienas dzīvē, gan visos citās jomās tiek sasniegts progress, jo neatkarības fakts pats par sevi problēmas nerisina. Ir ļoti daudz problēmu dzīvē, kas ir jārisina un par kurām ir atbildīgs vairākas puses. Un galvenais fokus, eh, par detaļām nerunāšu, ceru, ka esat izlasījuši šo ziņojumu un varēs sniegt komentārus. Tad galvenais fokus bija skaidri pateikt, ka Eiropai, Eiropas parlamentam eh, Kosovas integrācija ir viena no prioritātēm un vīzu liberalizācija ir svarīga arī Kosovā. Tas noteikti nenotiks šogad, bet no mūsu, no parlamenta puses mēs esam izdarījuši spiedienu jau ilgu laiku, lai visi iepriekšējās dienas vēl visi pilsoņi varētu brīvi pārvietoties, un mēs vēlamies, lai tas attiektos pēc iespējas ātrāk arī uz Kosovas pilsoņiem, un e, komisē vajadzētu sākt ar darbu ceļkārs izstrādi un tās prezentāciju. Viena no galvenām problēmām manā skatījumā, un ar ko esmu redzējusi arī Kosovā, un jau pagājušajā nedēļā vēl trešo reizi biju Kosovā uz četrām dienām. Es varbūt neesmu to atspoguļojis pilnīgi skaidri ziņojumā, bet es vēlos šeit to uzsvērt. Manas bažas ir par to, ka nav pilnībā vienotas pieejas no visas Eiropas Savienības visām dalībvalstīm sniedzot atbalstu visiem pilsoņiem Kosovā, vai no nu Albāņiem, vai Serbiem, vai kādiem citiem Es esmu to tā pieminējis ziņojumā, ka sakot, ka ir nepieciešams stiprināt kopīgo pieeja dalībvalstīm, jo citādi mēs zaudējam, mēs zaudējam to naudu, ko mēs tur ieguldam, to cilvēku darbu, kas ir atvēlēts Kosovā. Es esmu iekļaus arī attiecības ar Serbiju, un es ceru, ka būs ļoti labas kaimiņa attiecības starp šīm valstīm nākotnē un pārobežu sadarbību starp Serbiju un Kosovu ir ļoti svarīgs jautājums. Ziņojumā ir arī kritika par dažādu, dažādiem pasākumiem, ko dažādas Eiropas Savienības dalībvalsts pielāgo vīzu pieteikumiem, piemēram, Dažās valstīs tiek prasīt 60 eiro, nevis 35 eiro, par ko tika panākt vienošanās agrāk, un ir svarīgi parādīt, ka Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm ir vienota pieeja un tiek prasīt 35 eiro, kā tika uh, sarunāts. Pēc pirmajām vēlēšanām, kas bija pagājuši gadu, kas, manuprāt, nortēja ļoti labi, vēlos pievienot vēl vienu grozījumu, runājot par to, cik svarīgi ir atbalstīt ievēlēto pārvaldību Serbijas anklāvos. Es vienu no tiem apciemoju pagājušo ceturtdienu, un varbūt atbalsts sāk lēnām zust, jo uh, visi tā kā koncentrējās uz valsts ziemeļu daļu ir svarīgi turpināt šo procesu visā valstī un arī stratēģija ziemeļiem no Eiropas Savienības puses. Man liekas, pēc, ka tā ir sākusies, bet es pievienošu vēl vienu grozījumu, kurā tiks runāts par to, ka ir ietekme un uh, iebiedēšana ziemeļos uz tiem serbiem, kas vēlas sadarboties ar valdību. Uh, un es esmu pārliecināts, ka šādi gadījumi ir neviens vien. Par EULEX panākumiem, manuprāt, šīs projekts ir ļoti kritiskā brīdī, un es par to runāšu arī pēcpusdienā, kad būs ministra kungs. EULEX ir veids pirmo reidu, gājis uz transporta ministriju un arī transporta ministra dzīvokļa mājvieta ir pārmeklēta, jo bija aizdomas, ka viņš un citi ministrijas cilvēki, darbinieki bija iesaistīti korupcijas lietās, un es ceru, ka EU leks iz, izsniegs apsūdzību, un tad viss tiks risināts starp ofici, caur oficiāliem kanāliem. Bet ja cīņa pret uh, korupciju ir jāveic visos līmeņos, ieskaitot pašu augstākos. Ir minētas vairākas uh, tiesu lietas un kādas problēmas rada to politivizāciju. Uh, mediju plurālisms ir svarīgs. Esmu teikus, kā arī izglītība ir svarīga, valodas jautājumi, kā Tālerkungs jau teica. Un visa joma, kas saistās ar vidi, energo un transporta problēmām, ir jāatrunā šajā ziņojumā. Tas no manas puses būtu viss, un labāk es tagad uzklausīšu savu, jūsu komentārus, nekā lasīšu pats savu ziņojumu. Paldies! Grazie, kolēga Lunaček. Allora, la parola al... Es, Lunačeks kundze, tagad dodu vārdu referentam Pancerī no sociālistiem. Paldies priekšsēdētājiem. Dažas piezīmes pavisam īsi. Lunačekas kundze ir paveikusi lielu darbu, manuprāt. Viņas ziņojums ietver galvenos elementus, jo šeit ir runa par to, ka Kosova varēs virzīties pa Eiropas integrācijas ceļu. Patiesībā nav iespējams atstāt šo valsti e, gaidošā situācijā Un mēs nevaram atļauties arī to luksusu, kad mēs uzsāktu debates bez galīgas. Mums ir nepieciešama stabilitāte šajā reģionā. Mēs esam par to pārliecināti, un Eiropas Savienībai ir jābūt būtiskam spēlētājam attiecībā uz Kosovas nākotnē. Situācija nebūtu nav ideāla Kosovā, es to negribu noliegt un nav alternatīvas e, politikai, lai virzītu Kosovu uz Eiropas Savienību. Uz vietas pozīcijas var atšķirties, bet tīri politiski es gribētu jūs šeit parlamentā e, veicināt e, kopienas skatījumu un nevis starpvaldību skatījumu. Ja mums būs starpvaldību redzējums, tad. Uh, mums būs ļoti grūti nonākt pie risinājuma, kā jau mēs to redzam saistībā ar citām krīzēm, ko piemēram e, finanšu krīzi, kas skar daudz valsts. Tomēr, manuprāt, ziņojumā ir jāprecizē vairāki elementi saistībā ar Eh, saistībā ar trim punktiem. Pirmkārt, Lunačekas kundze aicina dalībvalstis, arī tās, pat tās, kuras nav atzinušas Kosovas neatkarību, izvēlēties kopīgu pasākumu. Eh, koncepcija savā būtībā ir patiesa, bet kāpēc tad es domāju, ka jāuzdod šis jautājums sev? Eh, šī, šis kopējais pasā, pasākums E, izriet no Kosovas juridiskās statusa, kas tiek uzskatīts kā e, punkts, no kur tālāk atgriešanās nav. Par juridisko statusu nevar šaubīties, pretie gadījumā Eh, kopīgiem pasākumam nav nekādas jēgas. Otrkārt, reģionālai sadarbībai ir jābūt politiskam kritērijam integrācijas procesā un arī kaimiņa attiecībās. To es saku tāpēc, ka, manuprāt, ir nepieciešams pierādīt to, ka pastāv objektīva saikne starp Kosovas evolūciju un Serbijas kandidatūru iestāķu vai Eiropas Savienībā. Es apzinos arī, tā, ka ir dažādas eh, tēzes šajā sakarā par to, ka nav nekā nekāda saikne starp Kosovu un Serbijas kandidatūru Eiropas Savienībai. Manuprāt, saikne tomēr pastāv. Tālāk, trešais elements, jau pilnīgi pareizi, manuprāt, skatīts, ir releks loma, kas ir izraisījusi vairākus kritiskas piezīmes saistībā ar sakotnēji nosprostajiem mērķiem un tās lomu. Es nezinu, vai ir izvēlēta pareizā formula, bet es Um, gribētu piedāvāt veidot ad hoc delegāciju, kurā būtu uh, komisijas un parlamenta eksperti, kas varētu apmeklēt šo valstu uz vietas un lemt par reliks aktivitātēm. Un Eiropas Savienības ticamība ir atkarīga no reliks darbībām uz vietas. Lūk, šie trīs punkti, kas uh, būtu par pamatu grozījumiem, un es gribu apsveikt Lunačekas kundzi pārpaveikto turpina priekšsēdētājs. Divas minūtes atvēlētas katram runātājam. Sāksim ar Donžonu kungu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu apsveikt Lunačeks eh, kundzi par lielisko sagatavoto ziņojumu. Šajā ļoti sarežģītajā situācijā, bet divi nelieli punkti, kas, manuprāt, ir svarīgi. Pirmkārt, varbūt eh, būtu jāatkādina, ka Kosovā Eh, eh, Kosovā tika stabi, saglabāta stabilitāte pateicoties Skaforam, eh, Belgrāds valdībai, kas veica tikai diplomātiskas darbības šajā neatkarības situācijā, tāpat arī ieliks darbībām un ļoti daudzi, kas pārzināja Kosovu, paredzēja hausu, nekārtības, tā tomēr nebija. Otrs nelielais punkts attiecas uz 13. ziņojumu punktu Eh, par kurtī gadījumu. Es eh, uzskatu, ka kurtī gadījumu eh, pieminēt šeit ir reklamēt kaut ko, kas nav, nebūtu to pelnījis. Un vēl divi būtiski jautājumi. Jūs ceturtais punkts ļoti svarīgs attiecībām ar Serbiju. Manuprāt, mūsu pienākums ir skatīties mazliet tālāk uz priekšu, kā jūs atsījāt attiecības ar Serbiju. Uh, ir praktiski nesošas. Diemžēl ir jāveicina dialogs starp Bosniju un Serbiju. Mēs visi apzināmies, ka politisks dialogs būs ļoti sarežģīts, bet vajadzētu vismaz funkcionālā līmenī veicināt šo dialogu, bet mums Eiropas parlamentā ir jāpieprasa šāds dialogs. Ir neiedomājami, ka šie cilvēki nesarunājas, neraugoties uz visām grūtībām, un arī gribat kādināt, ka lielākā daļa Eh, Kosovas vadītāji ir pakļauti Belgradas eh, āresta mandātam. Un es nedomāju, ka tas ir apliecinājums labām kaimiņa attiecībām. Es domāju, ka eh, tie, tiesvedība attiec uz un, krimi, un procesi ir uzsākti uh, Eh, par jau kopš, eh, kopš kara laikiem, arī ārlietu ministrs eh, ir pakļauts aresta mandātam, Belgrads aresta mandātam, es nedomāju īstenībā to ir šobrīd jāiek pieminēt. Tālāk ziemeļu situācija. No vienas puses ir jāatgādina, ka ziemeļu sadalīšana nav opcija un tas ir jāatgādina Belgradai, kur daudzi domā par šādu opciju, un otras puses ir jāturpina veidot pakāpenisku pieeja attiecībā uz ziemeļiem, un es domāju, ka tāda stratēģija, lai e, ziemeļos atkal būtu starptautiskā klātbūtne dienas laikā ieviesta, tā nav laba pieeja, situācija ir ļoti jūtīga. Uh, Un aktis arī plāns paredzēt daudzus mehānismus šajā sakarā un vajadzētu atsākt funkcionālu dialogu starp Belgradu un Krištīnu. Paldies, paldies, kolēģi Severīns. Priekšsēdētāji trīs aspekti. Es pirms vēlos teikt, ka pirms mēs runājam par Eiropas Kosovas integrāciju, tad mums ir jārunā par palīdzību Kosovai, lai tā kļūtu par mūsdienu juridisko personu. Manuprāt, tas ir pirmais aspekts, un tad mēs varam runāt par Kosovas e- integrāciju Eiropā. Otrakārt, es varu piekrist šeit, tam, ka šeit ir saiknes starp Serbiju un Kosovu. Tad, kad mēs runājam par Eiropas integrāciju un attiecībām ar Eiropu, bet šī saikne neobligāti nozīmē to, ka mēs varam Serbijai uzlikt par pienākumu uh, atkarībā no tā, kāda ir viņa politika pret Kosovu. Manuprāt, šī saikne nebūtu pareiza, šī nav īstā saikne. Drīzāk ir jāmeklē risinājums visam reģionam, tā lai viņi atkal būtu juridiski uh, atzīti starptautiskā līmenī, un tad atbilstoši politiskai pieeja ir jābūt arī pamatotai. Uh, Un tad no šīs puses, no šī viedokļa mēs savukārt varam turpināt darbu. Mēs nedrīkstam, protams, piekrist arī tāda strausa politikai, kas šeit ir, šajā ziņā atspoguļot. Jā, mums ir problēma, mums nav kopīgs nostājas attiecībā uz Kosovu. Un nevaram tagad atteikties no tā, ka Kosova uh, ir atzīta, un uh, mēs nevaram lūgt tām valstīm, kas ir uh, atzinušas atteikties no atzinuma, un tā pašā laikā nevaram likt arī nevienai valstī atzīt. Līdz ar to šobrīd mums ir tāda saržģīta situācija. Un kā teica kolēģis Pancēri, mums ir jāizstrādā kopīga nostāja nākotnē, nevis pagātnē, un līdz ar to ziņojumā, manuprāt, mēs varētu jau domāt par potenciāliem risinājumiem, kas vismaz norādītu uz to, uh, Kāds ir mūsu gala rezultāts, sagaidāmais gala rezultāts? Protams, mēs nevarēsim uh, risināt situāciju atsevišķi pa valstīm, ir jābūt reģionālajai pieejai un kopīgai, nostāja kopīgam risinājumam. Lielas paldies! Un tagad lūdzu Monica Kungs dze. Paldies! E, piekrīt Severīna kungam. Uh, tas, ka pastāv eh, pro-Eiropas valdība Serbijā, kas skatās uz Eiropu kā savu nākotni, varētu nozīmēt to, ka daudzas, eh, arī fakts tāds, ka daudzas valstis nav atzinušas Kosovo bez jeb e, kādas nosacījumi no drošības padomas puses. Tur es domāju, ka mums vajadzētu izpildīt kādu no šiem nosacījumiem iepriekš tām pieprasīt at, Kosovas atzīšana. Un es nedomāju arī, ka parlaments var pieprasīt no dalībvalstīm, lai tās atzītu Kosovu, jo tāda neatzīšana. Uh, uh, ir saistāma ar tādu pievienoto vērtību, kā uh, Eh, tuvuma Serbijai un Serbijas proeiropeiskā virzība. Tālāk, eh, visos ziņojumos par eh, Kosovu, es domāju, ka jābūt at, pozīcijai līdzīgai, kā, kā tai, ko paudā Danžāna kungs attiecībā uz vīzu režīmu atvieglojumu, un arī mums ir jāatspūkļo dažā valstu uh, dalību valstu pozīcijām, kā arī apvienoto nāciju lēmumu 1244. Es domāju, ka šajā Lunāčekas kundzes eh, tekstā ir ieguldīts liels darbs, tomēr vajadzētu iestrādāt dažas nianses un eh, attiecībā uz Kosovas legālo situāciju. Pretējā gadījumā mēs nevaram atbalstīt to, ka tiek pieprasīta šīs valsts atzīšana no dalību valstu puses, kamēr tas nav noticis no apvienotiem nācijiem. Paldies, Kāčien kungs, bet iepriekš es gribētu paziņot kolēģiem to, ka Mēs turpinām darbu 15.15, 15, nevis precīzi 15. Tātad 15.15 15 ar Kosovas ārlietu ministru. Vēlreiz atgādinu, nevis 15.15, 15, bet nevis 15, bet 15.15. 15. Kačina kungs. Sovim. Priekšsēdētāji, vēlos runāt par to, ka ir nepieciešams nodrošināt dialogu starp Serbiju un Kosovu, bet te pašā laikā vēlos at reaģēt uz to, ko teica Donžāna kungs. Viņš teica, ka ļoti grūti veicināt attiecības starp kaimiņiem, ja nav dialoga, un tas ir tīpaši grūti, ja attiecības uh, vēl sarežģītāks dara fakts, ka uh, viena valsts uzskata, ka otrā valsts nemaz nav nekāds kaimiņš, līdz ar to status jautājums joprojām ir spēkā, šis jautājums ir jāatrisina. Uh, Tātad Serbija, Kosovo un arī dažas citas valstis. Ja mēs varam nodrošināt dialogu starp Belgradu un Prištinu, tad gal galā panāksim arī kompromisu starp abu valstu pārstāvjiem Sarajeva konferencē, kas ir paredzēta 2. jūnijā. Šādā veidā varēsim veicināt dialogu un panākt progresu. Otrakārt, jautājums pār no vienas puses līdzdalību, no otras puses segregāciju. Tas, kā Serbi piedalījās pašvaldību vēlēšanās, norāda uz to, ka viņiem ir pašvaldība un ka šī pašvaldība nav, nevar nodrošināt finanšu resursu piesaisti, un tāpēc arī, ka tagad viņi ir tikuši pie vāras, protams, jautājums ir par to, kā viņi varēs panākt to, ko viņi ir solījuši priekšvēlēšana kampaņā. Tāpēc arī tagad ir jābūt attiecīgam finansējumam, uh, tā lai pašvaldībām uzticība arvien augtu. Es nevaru piekrist tiem, kas saka, ka mums ir jānodrošina stabilitāte. Manuprāt, stabilitāte Kosovā jau kādu laiciņu eksistē. Protams, mums ir jāuzlabo, jā, jāpastiprina šī stabilitāte. Bet šeit ir ļoti labi, ka Kosovas ziemeļdaļā mums tagad ir Eiropas māja atvērta. Tas ir ļoti pozitīvi. Par vīzu režīmu atvieglošanu. Uh, Jautājums tikai un vienīgi par solījumu pildīšanu. Šo solījumus deva padome un komisija Eiropas parlamentam, un tāpēc mums ir jāpieprasa, lai padome un komisija vienkārši pilda, ko viņi ir solījuši, vēlreiz apsveicu referentu. Un liels paldies! Liels paldies Kāčina kungam! Tālera kungs lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji! Vēlos apsveikt referenti, Lunačekas kundze, par to, ka viņa šo ārkārtīgi svarīgu jautājumu Kosovu risina. Savā dokumentā, manuprāt, viņa paveic ļoti labu darbu. Kosovas jautājums tādām valstīm ir kā šķērslis, un es teikšu to, es atceros, ka tā ir bijis Dienvidslāvijā, Serbijā Mileševičs mēģinājis albāņus deportēt no savas valsts, un tieši tagad mums, tādēļ mums tagad ir neatkarīga Kosova. Tikai tādēļ mums ir neatkarīga Kosova. Un no šī viedokļa mums arī jāplūko Kosovas jautājums. Manuprāt, ir īstais brīdis pieprasīt, lai Priština un Belgrāda uzsāk dialogu. Vislabākā Eiropas Savienības pieeja būtu pragmatiski rīkoties šajā situācijā Alternatīva risinājuma, manuprāt, nemaz nav. Runājot tīri praktiski, Kosova un Serbija noteikti apvienosies tad, kad viņi kļūs par Eiropas Savienības dalību valstīm. Ir tīri retoriski tagad spriest par to, kas notiks, ja Kosova atkal kļūs par Serbijas daļu, vai Kosova vispār varēs, vai Serbija vispār varēs tikt galā ar šādu situāciju. Te pašā laikā vēlos apsveikt Belgradas pie varas esošos par to, ka viņi ļoti racionāli rīkojas šobrīd, un, un manuprāt, šī kontrola, šis dialogs ir absolūti vajadzīgs, arī tīri praktisks, tāpēc arī novēlu Spānijas prezidentūrai visu to labāko, rīkojot Balkānu konferenci Sarajevā. Tagad mēs varam redzēt, kur ir kļūda, ka Slovenijā, Brdo, kad notika marta beigās Balkānu konferences, mēs šo konferenci ignorējām, tas bija ļoti negatīva. Un tagad, kas prez, kad prezidentūra ne, neizpildīja savus uzdevumus līdz šim, tagad vienkārši atkal risina šo jautājumu no jauna, jo ja nepieciešams Belgrad un Priština salist kopā un lai viņi risinās savas problēmas. Liels paldies! Kopa kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties Lunačekas kundzei pārpieliktajiem pūliņiem. Uh, attiecībā uz šo ļoti sarežģīto jautājumu, kā es atsīju kolēģis Kāderis, šeit ir runa par ļoti, ļoti delikātu situāciju. Šeit ir runa par situāciju, kas attiecas uz statusu. Mums priekšā ir Eiropas parlamenta ziņums par Kosovu, kurā vajadzētu skatīt eh, to, kādi tad ir pamati savstarpēji sapratnei un arī gan no to puses, kas ir atzinuši, gan kas nav atzinuši Kosovas neatkarību. Un es gribētu šeit vēl vienreiz atkārtot to, ka valsts nekļūst neatkarīga ar vairākumu palīdzību, bet ņemot vērā starptautiskos noteikumus, un Kosovas gadījumā šie noteikumi vēl nav tikuši ievēroti. Runājot par juridisko bāzi, kas figurē Lunačiks kundzes tekstā, ir ļoti svarīgi, un es pilnībā piekrītu kolēģiem, jo šeit ir jācauc uz Kosovu saskaņā ar rezolūciju 1244. Bet eh, problēma ir eh, ļoti dziļa gan Serbijas, gan Kosovas gadījumā. Serbija, tāpat kā daudz dalību valstis, tai nācās ievērot papildu kritēriju konkrētu sadarbību ar kriminālu tiesu eh, attiecībā uz bijušo Dienvidslāviju. Un mēs redzam, ka šeit ir vēl viens kritērijs - Kosovas atzīšana. Kritērijs eh, kas ir pēc būtības, un mēs gribētu, es gribētu aicināt nepalielināt spiedienu uz proeiropeisko Belgradas valdību, un Es arī vēlos sacīt, ka es pilnībā piekrītu kolēģim Danžānam. Mums ir jāuzstāj uz pakāpeniskas seleks programmas īstenošanu, jo, ja mēs to nedarīsim, reakcija būs nozīmīga. Un, manuprāt, tas svars, kas tiek piešķirts reģionāliem jautājumiem, ko ir pieņēmis Eleks, dotu iespēju izvairīties no konfliktiem, un, manuprāt, mums arī pa šo ceļu būtu jāvirzās. Tālāk vēl viens punkts - organizētā noziedzība. Mēs redzam, ka ir atsauce uz organizēto noziedzību, bet eh, Mēs zinām, ka šis jautājums atsiecas uz eh, visu valsti, ne tikai uz tās ziemeļiem. Es domāju, ka vajadzētu iekļaut punktu par kultūras eh, mantojuma saglabāšanu Kosejā, it īpaši runājot par pareisticīgo klosteriem. Paldies, eh, kolēģis Nikolājs un kolēģi Tokeša. Anistă, ci una care ține de reguli și în special de regulile de drept internacionāli. Runājot eh, par šo jautājumu, es gribētu balstīties uz starptautiskiem tiesībām. Kosovas juridiskais status ir diskutabls. Un manuprāt, mēs redzēsim, cik lielā mērā vēl startautiskās normas ir īstenojamas. Es domāju, ka mēs varam par šo tematu runāt tikai tad, kad e, tiek pieminēt Kopenhāgenes kritērija, kas ir, manuprāt, būtiski, pirms mēs runājam, vai dalības valsts e, kvalificējas e, Eiropas struktūrām. Taču ir pilnīgi droši tas, kā, lai varētu nodrošināt stabilitāti, tā tiek eh, nodrošināta politiskā līmenī, bet mēs redzam, ka tā ir ļoti nedroša pat ekonomiski un sociāli stabilās valstīs. Tāpat arī bažas izdara tas, ka mēs nevaram runāt par ekonomisku tirgu, mēs nevaram runāt par ekonomiku, mēs varam runāt par. Ekonomiku, sociāliem jautājumiem, kas parāda, ka bezdarbs ir vairāk nekā 40%, bet tas viss var izraisīt problēmas visā reģionā. Es gribētu arī pieminēt to, kā jautājumi, ar kuriem mēs saskaramies, kas ir saistām ar pārvaldību un kurus ietekmē organizētās noziedzības tīkls, kas darbojas ne tikai šajā reģionā, bet visā Eiropā. Tas viss kopā varētu radīt jautājums attiecībā uz šī reģiona statusu. Mēs apzināmies, ka ir jābūt reģionā stabilitātei, sadarbībai, bet uh, Mums, kā Eiropiešiem, ir eh, nepieciešams eh, aicināt respektēt starptautiskās eh, normas. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka Ulrike ir ieguldījusi milzīgu darbu, paveikusi arī fantastiskus rezultātus. Bet runājot par šo ziņojumu, varu pieminēt, ka mums ir jāskatās uz Serbiju un Kosovu integrētā veidā. Es nedomāju, ka var nošķirt Kosovas un Serbijas jautājumus. Šobrīd ir tā, ka Kosova pēc būtības ir aplūkojama komunistu režīmu kontekstā, kas kādreiz bija Kosovas režīms. Un šeit ir jāsaprot, kāda ir attieksme uz Eiropas Savienību. Eiropas parlaments un Eiropas Savienība kopumā varētu striktāk rīkoties attiecībā uz Serbijas integrāciju, taču jāsaprot, ka Serbijas loma ir centrālā loma, ja mēs vēlamies nodrošināt mieru Kosovā. Šobrīd Kosovas serbi netiek mudināti atjaunot attiecības un kļūt miermēlīgiem, jā. Viņi tiktu mudināti, tad tiešām situācija uzlabotos. Mērķis taču ir panākt dialogu starp viņiem, bet šeit starp 27 dalību valstīm mēs nevaram panākt uh, vienošanos. Nu, piemēram, pats Esmu Ungārs no Rumānijas, Rumānija nav atzinusi Kosovu, un sanāk tā, ka jau mēs netiekam galā, kā tad viņi vienosies. Manuprāt, mums ir jāturpina dialogs ar Spāniju un Rumāniju un Kosovu, un jāmeklē risinājumi, kas ļautu Serbiju uh, attiecīgi izskatīt attiecīgā veidā. Priekšsēdētājs, pirms mēs ļausim izteikties Lunaček kundzei. Mirel kungs ir pieteicies runāt no komisijas, un es lūkšu viņu runāt ļoti, ļoti īsi, jo laika nav daudz. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlos pateikties Lunaček kundzei par lielisko ziņojumu. Mēs pilnīgi bā piekrītam, ka 2010 ir būtisks gads um, un izšķirīgais gads Kosovai, gan arī mums. Un arī tas ir gads, kad Priština ir jāsakārto tiesiski jautājumi. Tālāk vīzu liberalizācijas jautājums. Jā, ir uzsākts process, bet mēs vienmēr esam norādījuši, ka ir priekšnosacījumi pirmkārt un ka eh, likumdošana par atpakaļ uzņemšanu ir jāpieņem Prištinā, un otrkārt, lai tiktu izveidot nosacījumi, lai reintegrētu personas, kas atgriežas Kosovā. Ja šie nosacījumi tiek izpildīti, mēs esam gatavi uzsākt liberalizācijas procesu. Tālāk runājot par ziemeļiem. Ne tikai Eiropas nams tur ir atvērts, bet arī komisija finansē projektus nu jau 3-4 gadu ilgumā, dažādus projektus ir nepārtraukta klātbūtne ziemeļos, lai atbilst, atbildētu Kačinkungs sacītajam, mēs piedāvājām nesen ievēlētajām sērbu eh, municipalitātei Kosovā finanšu palīdzību projektiem viņu municipalitātes iekšēnē. Tālāk Eleks jautājums ir ļoti sarežģīts. Eleks, Eleks mūsu prāt ir īstenojis uh, ievērojama attīstība muitas ziņā, policijas ziņā, Kosovas sērbu reintegrēšanas ziņā, Miktrovics tiesas atvēršanā, taču e, tiesiskajā jomā mēs nevaram viegli un ātri atkal atvērt dosie cīņai pret korupciju. Ir jā, jārespektē viss tiesības, tas ir ļoti sarežģīti. Pēdējā piezīme, es piekrītam Donžon kungam un uh, pasvītrojot to, kā neraugoties uz visajiem nelāgajiem pareģojumiem, eh, Kosovas stabilitāte tiks saglabāta, un tas ir ļoti nozīmīgi. Labi, Luračeka, skundze gala secinājumiem. Yes, thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies arī visiem deputātiem par izteiktajiem komentāriem un par jūsu novērojumiem, kā arī par logumiem un tā tālāk. Es ar lielāko prieku, protams, visu uh, ņemšu vērā un vismaz padiskutēšu ar jums, jo atsevišķos gadījumos, jā, es nepiekrītu, kā jūs visticamāk esat jau nopratuši. Nu, noteikti tikšos ar visiem ēnu referentiem pirms 18. maijā beigsies grozījuma iesniegšanas datums un, protams, ja jums ir interesi, runājiet ar mani un kontaktēties ar mani par jebkādiem jautājumiem. Es dzirdēju tik daudz pateicības vārdu adresētus man, bet vēlos arī jums pateikties Evai Mārai, kas no, ir no sekretariāta, un paldies arī, protams, maniem darbiniekiem. Un tagad pēlos runāt mazliet par komentāru saturu. Viena lieta, par kuru runāja Donžona kungs, ka ir nepieciešams nodrošināt dialogu starp Kosovu un Serbiju, es saprotu, jā, bet kā jau citi ir teikuši, bet jautājums par ko un ko, un ko es uzskatu par pareizu, ir, ir jānodrošina dialogs un jāatbalsta dialogs pilsoniskās sabiedrības līmenī, jo, protams, ar laiku arī oficiālajā, oficiālais līmenis varētu iesaistīties šajā dialogā, un šeit Eiropas Savienības iesaistīšana ir iespējama par kudī situāciju. Jā, man bija iespēja runāt par to daudzām personām. Tas, ka Euleks šobrīd dara, viņš ir saņēmis lielāku atbalstu. Un es ceru, ka šī situācija turpināsies un krimināla vajāšana uh, uh, turpināsies un nenotiks šī gadījuma politizācija. Tas, kur teikuši daži deputāti, ka nedrīkst pieļaut Serbijai uzliktu pienākumu saistībā ar integrāciju Eiropā un atzīšanu, Kosovas atzīšanu. Uh, teikšu godīgi, un visu šo kritiku, visu šī kritika tika pausta pirms pāris gadiem. Manuprāt, tagad ir īstais brīdis, lai uzspiest Serbijai šo viedokli. Savādāk būs vēl viens gadījums tā kā Kiprā. Un tāpēc arī šai gadījumā es nevaru piekrist runātāji. Manuprāt, jā, tad šādā veidā mūsu pūliņi būs bez rezultāta. Mēs atbalstam visu, ko viņi dara, bet, protams, ir jābūt saiknei starp šo situāciju un to, vai viņi tiks uzņemti Eiropas Savienībā. Ļoti atvainojos, ka runāju tik atklāti, bet gal galā šī ir tā vieta, kur runāt atklāti. Par strausa politiku ziņā mēs kaut kā nesaskatām šādu politiku ziņojumā. Jo es neko neesmu teikusi par to, ka piecām atlikušajām valstīm būtu jāatzīst Kosovas neatkarība, bet es neko neesmu teikusi arī, ka tām 22 valstīm, kas ir atzinušas, būtu jāatsakās no atzīšanās. Bet, nu, kā jau teicu, būtu labi, ja, ja piecas atlikušās valstis vēl atzītu neatkarību, bet es saprotu, ka šobrīd ir zināmas šķēršļi. Tālēr kungs un Katina kungs par to ir runājis par konferenci. Varbūt ziņojumā nav vērts par to runāt, bet es ļoti ceru, ka Spānijas prezidentūra šo konferenci novadīs un būs ļoti labi rezultāti. Par Euleksa uh, vajadzību un svarīgumu, par to ir runājuši pilnīgi visi, es pilnībā piekrītu, bet manuprāt šeit ir zināms konflikts ar transatlantiskiem partneriem, ar ASV, un es ceru, ka šeit mēs varēsim skaidri pateikt, kā mēs atbalstam Eulīgas darbību visā šajā procesā. Viena lieta, Merero kungs par to ir runājis, un tiešām paldies, ka jūs pieminējat to, jūs runājat par to, ka ir izteikts solījums vīzu liberalizācijas režīmam, uh, un uzsākšanu, un ka tas ir saistīts ar uh, integrāciju un atpakaļ uzņemšanu. Nu, jā, es ceru, ka tas viss turpināsies un sāksies. Nu, kā jau teicu, jā, šeit rodas problēma. Visi ministri, ar kuriem ir runāts Kosovā, viņi visi ir teikuši, jā, mēs ar lielāko prieku visu parakstīsim un uzņemsim visus atpakaļ, bet īstenībā mums trūks naudas un resursu. Un šeit vienkārši ir tā, ka Kosovai naudai, naudas nav. Viņi mēģina, viņi cenšas, tīpaši runāt par Romiem, uh, Un šeit savukārt ir mans personis, man personiska kritika attiecībā uz dažām valstīm, un es tā īsti nesaprotu, kāpēc tie desmit tūkstoši cilvēku problēma, desmit tūkstoši cilvēku tādā valstī kā Vācija ir tik milzīga problēma, bet, nu, es zinu, ka padomas nostāja ļoti strikta, un es ceru, ka gal galā mēģināsim panākt risinājumu un uzsāksim šeit dialogu. Liels paldies, cienījamie kolēģi, un paldies!